Chers collègues, bonjour. Je vous propose de commencer notre euh, réunion de commission. Sveicināt, kolēģi, mēs varētu sākt sanāksmi. Es lūdzu jūs visus ieņemt arī vietas un jūsu privātās sarunas varbūt varētu pārtraukt. Nu, pirmkārt, darbkārtības pieņemšana. Un tā no sākuma mums ir jāapstiprina iepriekšējā sanāksmes darba kārtība, tad mēs arī apmainīsim ar e, vietām piekto punktu, demografiskās izmaiņas un to ietekmi un tā tālāk. Mēs ar devīto punktu to mainam vietām. Es aizkundu, tas atzinums ar devīto punktu tiek mainīts. Un devītais punkts ir e, Piektais kohēzijas ziņojums un stratēģija attiecībās kohēzijas politiku līdz 2013. gadam. Ja citu komentāru par darba kārtību nav, tad strādājam tā kā pieņemts. Vispirms priekšsēdētājs paziņojumi. Šo sanāksmi kā parasti translē arī internetā. Un otrs paziņojums no priekšsēdētājas puses Pēc balsošanas 16. martā notika arī trialogs eh, par Kasleru kunga ziņojumu, pēc trialogs par Eiropas gadu cīņā eh, pret aktīvo novecošanos, active aging. Tas būs šo vakar sākot no 18.45, un jūs arī attiecīgi saņēmāt informāciju par to, kā šis jautājums, šis sarunas tiek virzīts. Trešais paziņojums, tas ir mutiskais paziņojums. Par paziņojumu par mājas darbu. Mums ir dažādi dokumenti, rezolūcijas priekšlikums, arī kompromisa dokuments. Un pieci grozījumi ir pieteikti. 61 eh, ir priekšlikums saistībā ar rezolūcijas priekšlikumu. Un mēs strādājām ar šo kompromisu tekstu, ko uzlabos arī koordinātori savā sārunā. Ceturtais paziņojums ir tāds, jūsu dokumentos ir arī ziņojums, pie kur piestrādājas sekretariāts. Tas ir saistīts ar darbu delegācijas darbu Ņujorkā, apvienoto nāciju struktūrā. Un tālāk, piektais paziņojums, jūsu dokumentos arī jūs varat atrast arī dokumentu, ko sagatavojas mūsu dārgais sekretariāts. Tas ir do, dokuments par viedokļu apmaiņu. Un attiecīgais dokuments, kur mēs esam konsultējuši kontaktējāmies ar sociāliem partneriem. Un šis dokuments ir datēts ar 16. martu. Šis paziņojums ir angļu, vācu un franču valodā pieejams. Un es arī gribētu sveikt jaunos kolēģus, kas iepriekš nav piedalījušies. Uh, mūsu darbā. Tagad es esmu nonākusi līdz trešajam darba kārtības punktam protokola apstiprināšanas sanāksmē, kas notika 15.16. martā. Šeit nekādu komentāru nav, tāpēc uzskatu, ka tas ir pieņemts. Un tagad ir ceturtais jautājums. Mums e, šeit vajadzētu runāt par kompromisa grozījumiem saistībā ar ziņojumu, ko rakstīs kolēģis Rišards Fārbs. Tas ir par sociālās politikas ārējo dimensiju, kas veicina darba un sociālo standartus un Eiropas korporatīvo sociālo atbildību. Tad šeit ir runa par Eiropas uzņēmiem. Referenta kungs, es gribētu dot jums vārdu, bet pirms tam došu vārdu par reglamentu. Es šeit iekundze. Es gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka režija komiteja ir strādājusi pie trim punktiem. Eh, un šī tematika, eh, attiecīgi saistīta ar FSE, un tā atbilst mūsu darba laukam, arī jūsu atbildības laukam, un tāpēc mums ir nepieciešams reaģēt par šo jautājumu. Jā, e, tas man nav pagājis garām, es jau esmu sākusi strādāt, esmu spērusi vajadzīgos soļus, lai koriģētu to, par ko jūs runājat. Bastovski kundze, kas strādā pie piektā kohēzijas ziņojuma. Tā ir ņēmusi vērā šo informāciju, un mēs eh, esam gatavi panākt vienošanos ar komisiju, ar komiteju attiecīgu. Maisner kundze, lūdzu. Ich wollte mich eigentlich erst äußern, wenn Herr Falber. Es īstenībā gribēju izteikties par to, ja Falbers būtu runājis, bet Uh, jo kā ēna referenti. Tā kā tagad jūs vienkārši dodat man vārdu par ātru. Yes, madam chair, because I haven't... Jā, priekšsēdētāji. Bet um, es gribēju runāt par starptautiskās darba organizācijas konvenciju un jūs pieminējāt, ka ir ļoti daudz grozījumu, bet mēs runāsim par to rīt, tad, kad mēs balsosim, vai kā. Jā, priekšsēdētāji saka, varbūt es tiešām pārāk ātri runāju, tagad es runāšu daudz lēnāk, ja rīt. Mēs balsosim par visiem grozījumiem. Pastāv risks, ka mēs varētu pagarināt divkārši šīs rezolūcijas teikta garumu. Un tā kā komiteja piedāvā rezolūcijas priekšlikumu, kas izriet no mutiskā priekšlikuma, kas izskanēja plenārsēde, tad mūsu reglaments pārēdz, ka mēs varētu eh, sako 160. pantam ka mums ir noteikts lapušu skaits un tā tālāk noteikti zīmju skaits, 1500 zīmes par vienu lapas pusi, vai mēs esam ņēmuši vērā pilnīgi visus grozījumus, ja mēs ņemsim pilnīgi visu, tad mēs burtiski dublēsim visu garumu. Īsnībā mēs esam jau divkārši pārsnieguši rezolūcijas garumu pēc zīmju skaita. Un tāpēc es aicinātu jūs ļoti uzmanīgi ieskatīties tu, tajā domā, ko paudis mūsu koordinators, kas attiecīgā sapulcē ir piedalījies un attiecīgi sakot viņa priekšlikumam. Un arī par grozījumiem noteikti grozījumi tiks atsaukti, bet attiecībā uz otriem citiem grozījumiem vajadzētu tomēr ņemt vērā arī to kompromisa risinājumu, pie kur nonākoši koordinātori un varbūt uh, vajadzētu atgriezties arī plenārsēdes formātu, lai atgrieztos pie šiem grozījumiem. Vai es esmu atbildējis uz jūsu jautājumu? Ļoti labi, paldies. Ja vairāk citi jautājumi nav, tad es došu vārdu referentam Falbrakungam lūdzu. Já budu stručný, protože jsem na předchozích zas... Es izēšu ļoti īsi, jo Iepriekšējās sanāksmēs es esmu jau paudis savas domas, esmu teicis to, ko es domāju par savu ziņojumu, par attiecīgajiem grozījumiem un attiecībā uz kompromisiem mēs esam jau vienojušies ar Veroniku par kompromisu grozījumu tekstu. Es noraidīju Maisnera grozījumu, joprojām gribu, lai tas tā būtu, un es negribētu, lai kādi citi liktu man mainīt viedokli. Ki, alors, euh... Labi, Maisneris kundze, lūdzu. Jā, vielen dank. Paldies. Nu, tas bija pavisam īsi, gan nu, referentu uzstāšanās, bet nu labi. Referents un mm, Pāvils Kungs, mēs esam aicinājuši tomēr ņemt vērā kompromisu grozījumus, kurus mēs piedāvājam. Tas ir G kompromiss, Un mēs varam atbalstīt šos kompromisu grozījumus, tomēr mums ir problēmas ar F uh, kompromisu, jo mēs vēlamies, lai būtu tomēr tāda vienlīdzīga attieksme gan pret Eiropas sociālo modeli un pret to, kas ir ļoti svarīgs darba ņēmējam no vienas puses, un no otras puses ekonomikas un konkurētspējas veiksmes nodrošināšana. Šīs lietas, protams, jāsatur līdzsvarā. Uh, un tāpēc kompromiss F, kur norāda, ka nekādos apstākļos nedrīkst arī mazināt konkurētspēju un ekonomikās priekšrocības, nu lūk, tas ir kaut kas tas, kas labāk būtu rakstīts, kad not vai nav circumstances, jo tas formulējums būtu tomēr tāds uz līdzsvaru orientēts. Tāpēc mums ir eh, jāpanāk šāda redakcija. Katru reizi savos grozījumos, protams, mēs redzam, ka referents atsauc uz mūsu ideju, bet ne tieši tādā redakcijā, kā mēs to piedāvājam. Un mēs mēģinām panākt vienošanos, bet, diemžēl, mums nav izdevos panākt vienošanos, un tieši tāpēc mēs ar vienu uzstājam, ka šis punkts, šis kompromiss rada sarežģījums. Bet papildus jāatzīst, kā priekšstādājs kundze jūs sacījāt, ka jūs varat ņemt vis, visus grozījumus, varētu ņemt vērā, jo es sapratu, ka, ka mēs tomēr balsosim par visiem grozījumiem. Jūs sakat, ka automātiski visus var pieņemt. Man interesē, kas tad tur ir grozījies. Es tagad neesmu izpētījis vai piedāvātajā dokumentu mapē, man ir tieši tas teksts, par ko jūs iepriekš runājāt. Jo, ja tas ir teksts, tad tomēr mums būtu jāizskat, kurus grozījumus varam pieņemt un kurus nē. Turklāt es domāju, ka šie grozījumi. Eh, nu, neviens nav noteicis, ka grozījumiem būtu uh, arī spēkā kādi ierobežojumi teksta garumam. Ierobežojums ir spēkā tikai pašam teksta sākotnēji versijai, bet grozījumiem nav ierobežojumi, manuprāt. Mēs neskundi, jums ir taisnība. Vienkārši šeit ir neliels, varbūt neliela neprecizitāte. Šis ierobežojums eh, neatiec uz šo darba kārtības punktu. Vienkārši šeit ir jāatsauc uz paziņojumu un rezolūciju, to rezolūciju, par kuru mēs kā komiteja lūdzam, lai tiktu balsots plenārsēdē par Favra kunga mm, ziņojumu. Šeit uztraukumu nav, mēs turpināsim darbu kā ierasts, mēs darīsim kā parasts, strādāsim ar grozījumiem, kas attiecas uz šo dokumentu un, ja attiecīgi šīs grozījums neietilps mūsu reglamentā, tad mēs rīkosies savādāk. Jebkurā gadījumā mums ir desmit grozījumi, par kuriem mēs varam runāt. Tālāk, paldies priekšsēdētājs kundze. Jenom stručnou reakci hledání vyvá... Es teikšu ļoti īsi. Sākā Fābra kungs. Tad, ja mēs meklējam līdzsvaru par jebkuru cenu, tad tas ir tā kā ceļš uz elli. Labi, pēc šīs e, konstatācijas, kas ir pietiekami bībeliska, um, tātad nezinu, kurā pursē virzīt mūsu diskusiju tālāk, kundze jums vārds. Es eh, gribētu runāt tādā pašā tonalitātē. Vispirms es gribētu pateikties mūsu referenta kungam, viņš ir bijis ļoti atvērts, gatavs pieņemt mūsu grozījumus un kompromisa priekšlikums. Es saprotu, ka viņš vilcinās un varbūt negrib pieņemt pilnīgi visu, kas tiek piedāvāts eh, kopumā. Jāsaka, ka ziņojums ir labs un ir sektas ļoti daudzas lietas, bet eh, ir jāpārāk saka, ka mēs eh, apzināmies, ka darbinieku tiesību aizsardzība varbūt nav attiecīgajā līmenī daudzās valstīs, ieskaitot arī dalību valstis, un ļoti bieži eh, darbinieku tiesību aizsardzība nesaskan ar ILO konvencijām pilnība, bet no otras puses tagad ir ekonomiskā krīze un no šīs krīzes eh, izriet arī dažādas sekas. Mēs nedrīkstētu atteikties no Eiropas sociālā modeļa, jo Eiropas sociālais modelis jau ir rādījis savas pozitīvās puses. Varbūt šajā ziņojumā varētu nedaudz sakārtot tekstu grozīmā par Eiropas sociālo modeli, lai mēs varētu balsot par, un arī kolēģi varētu rīkoties tāpat. Personīgi es domāju, ka es varētu to atbalstīt, vai arī varētu atbalstīt kompromisu grozījumu. Tas ir nepieciešams. Mums ir jāsaglabā mūsu Eiropas sociālais modelis. Un es gribētu pateikties referentam un kolēģiem par darbu. Uzskatu, ka tas ir labs ziņojums. Paldies! Ja pareizi sapratu tad jūs varat EP, šo EP grozījumu atbalstīt ar attiecīgiem redakcionālajiem pielabojumiem. EP. Labi, Žanokas kundze. Un pēc tam. Žanokas kundze. Yes, thank you. I'm a shadow for, for... Paldies, es esmu ēnu referente zaļajai grupai. Es gribētu pateikties Fābra kungam par elastīgu attieksmi. No sākuma viņš neizskatījās īpaši lokants pirmo diskusiju laikā, bet pagājušā nedēļā mums bija ļoti auglīga sanāksme Strasbūrā, un tad mēs vienojāmies par to, ka lielākā daļa grozījumu, arī mūsu grupas grozījumu pārsvarā tika ietverti, tīpaši A kompromiss un tad F kompromiss un arī G kompromiss. Principā mēs atbalstam referenta līniju. Mēs gan neesam tik ļoti skeptiski attiecībā uz starptautiskās darba organizācijas lomu un tāpēc F kompromisā, kur komisija tiek aicināta veicināt uh, stiprināt sadarbību ar Startautisko darba organizāciju. Tālāk ir ilustrēts tas viss ar piemēriem, kā to varētu panākt. Es uzskatu, ka šīs teksts ir labs, un es ļoti ceru, ka kolēģi to varēs atbalstīt. Tāpēc es gribētu pateikties Fabra kungam, un paldies jums priekšsēdētāji. E, Cimor kundze ir nākamā, lūdzu. Jā, paldies arī no manas puses, paldies par to, ka jūs arī ņemat vērā to, ka mana politiskā grupa var atbalstīt e, Falbra uzstādīto pozīciju. Un mums ir izdevies tādu izstrādāt kompromisus. Arī, zinām, mērā tomēr arī paturēšos mums simpātisko pozīciju. Un es vēlētos no savas puses apliecināt, ka arī ir apsveicami, ka referents arī mēģinās kompromisu izstrādāt, ņemt vērā arī. arī mūsu pieredzi ar ILO direktīvu, ILO pozīciju, un ka tas tagad netiek atšķaidīts, un ka galu galā panāksim tādu ziņojumu, kur katrs tomēr var atpazīt savu pienesumu un līdz ar to uzlabot kopējo parlamenta nostāju pozīciju. Un es jau iepriekš vēlējos to norādīt un uzskatu, ka F kompromiss mēs to varētu atbalstīt tad, ja tas paliek tā, kā tas tiek piedāts, bet kaut kādā veidā to mīkstināt, tad mēs vairs to neatbalstīsim, mēs nevarēsim atbalstīt to. Mēs saprotam, ko mēs gribam panākt, jo galu galā tad jautājums arī par gala balsojumu. Paldies! Madame Morin. Moran kundze. Priekšsēdētāji, es vienkārši gribētu teikt, ka no vienas puses vak vakar, ko eh, pastāvīgā darba grupā ar Serkas kungu. Eh, mums ar arotbiedrībām bija ļoti laba konsultēšanās, mēs pavirzījāmies uz priekšu darbā šo ziņojumu un mēs eh, atbalstam balsojumu par visiem grozījumiem, starp tiem ir arī mūsu piedāvātie uh, Es arī gribu pateikties ēnu referentiem, sadarbībā ar kuriem mēs nonācām pie ļoti pozitīviem risinājumiem par šo ziņojumu. Attiecīgi tas mums ļaus virzīt Eiropas uh, sociālo modelu uz priekšu. Paldies! Ja citu runātāju vairs nav, mēs ner. Es zinu, ka Tomas Manna kungs vēl ir pieteicies lūdzu. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich kann Ihnen garantieren, ich Paldies, priekšsēdētāji. Atzīšu, ka es nejūtos īpaši diskriminēts, bet ja uz citiem tik skaisti uzsmaidījāt, tad jau es zinu, kad jūs arī tomēr man iekļāt uzreiz sarakstā. Nu, paldies, Ričard, par izstrādāto darbu. Ja mēs redzam 100, 150, 11 dažāda veida grozījumi ir bijuši un panāk par kompromisu par to visu, un tas, ko jūs teicāt, tas īstenībā nevis ir ceļš uz elli, bet gan, nu, ja ne uz debesīm, tad vismaz tur, kur mēs to vēlamies kopīgi arī uh, arī panākt, kur katrs atpazīst savu pienesumu. Un katrā ziņā tas ir nozīmīgs solis, un to, to ir savā vadībā arī veiksmīgi panācis. Un arī no ēnu referentiem mēs zinām, cik svarīgi tomēr panākt vienotību. Un katrā ziņā nevar būt tādi kompromisi, kur ir tukši, kurā vairs nekas nav pateikts. Un tāpēc ILO iekļaušana starptautiskās darba organizācijas atsauce ir ļoti nozīmīgs. Un tāpēc atbalsts Eiropas sociālā modelim, zinot tomēr, kā nacionālā ziņā katrā valstī tas atšķirs, tas tomēr ir jāpatur. Un tāpēc ir svarīgi, ka tomēr šīs lietas uh, sakārtots, arī ja tas netiek iekļauts darba kārtībā. Es uzskatu, ka uzņēmumu sociāla atbildība tur ir skaidri jāpasaka, ka tagad ir katrā reiz, kā ziņā tomēr ir runa par brīvprātību. Ir, protams, situācijas, ko mums ir jāizdara zināms spiediens, tomēr ir tik daudz izcilu uzņēmumu, kas ir panākuši milzīgu progresu, jo ir arī mācījušies viens no otra, paņēmuši dažādus modeļus. Un šobrīd mazo vidējo uzņēmumu situācija ir tik ļoti nozīmīga, jo mēs skatāmies, kādi ir šie skaitļi, bet nekādā ziņā mēs nevēlētos, lai pēc tam ieviest papildus birokrātiju. Nu, to mēs nevēlamies panākt. Mēs vēlamies, lai mēs tiešām kāds no viens otram mācītos un arī gūtu labu motivāciju. Tas ir labākais risinājums. Un es vēlētos, ka tu vēlreiz to apliecini. Bet kādā ziņā arī no tautas partijas puses jūs varat reiķināt es lielu atbalstu lielajiem daudziem grozījumiem, kurus tu esi tagad apkopojis kā labu kompromisu. Tā par Eli īsti nav šobrīd pamatrunas uh, runāt. Paldies. Uh, Ļoti labi. Mēsneris kundze, jūs jau runājāt. Vai jūs vēl gribat kaut ko teikt? Pareizi, pareizi, es jau runāju, bet es divas lietas aizmirsu. Jo pirmkārt, es vēlos arī pateikties referentam, jo daudzies kompromisos, protams, ka mēs esam panākuši ļoti labu vienošanos, un iepriekš aizmirsu, jo man tik pēkšņi deva rā, vārdu, es nemaz negaidīju, ka man uzreiz dos vārdā. Un pēc tam par kašu F kompromisu, nu mums jau būs jāturpina konsultācijas. Bon, alors je ne sais pas si l'enfer s'est éloigné. Labi. Došu atkal referenta kungam vārdu, un viņš varētu nopļot mūsu diskusiju, vai jūs gribat kaut ko teikt, referenta kungs? Jā, es gribētu pateikties pilnīgi visiem, kas uzstājās šajā diskusijā. Esmu ārkārtīgi gandarīts un apmierināts. Ļoti labi. Jā, šī diskusija bija ļoti laba.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 13, le papier. Bon, alors. Donc, euh, nous avons. Labi, mums ir. Euh, effectivement, inversé. Jā, mēs mainījām ar vietām 5 ar 9. Tagad mēs ar 9. punktā, un tāpēc es došu vārdu Lopē Fontaņē kundze par Eiropas komisijas piekto kohēzijas ziņojumu un stratēģiju attiecībā uz kohēzijas politiku laika posmā pēc 2013. gada. Par šo ziņām runājot, mums jau bija zināmas problēmas, mēs tās atrisinājām, mēs runājam kopā ar Regi komiteju, un es ļoti ceru, ka referentes kundze tagad eh, savā runā apstiprinās to, ko es teicu. Lūdzu, referents kundze, jums vārds, lai prezentētu šo atzinumu. Jā. Eh, jā, paldies. Es ceru, ka tā arī būs. Un eh, jāsaka, ka man jau ir bijušas vairākas tikšanās ar, ar reģionālās komitejas referentu, un es ceru, ka man nebūs nekāda problēma. Un es turpināšu spāņu valodā. Tā tad. Kohēzijas politika, kurā iedarās Eiropas sociālais fonds, ir atspoguļota ekonomiskās kohēzijas ziņojumā. Tas noteikti veicinās darba vietu radīšanu un ilgspējīgu izaugsmu Eiropā. Šai politikai joprojām jāsaglabā tās svarīgā loma it īpaši ņemot vērā to situāciju, kādu mēs piedzīvojam šobrīd vairāk kā jebkad, ņemot vērā lielo ekonomisko krīzi. Ļoti daudz uzņēmumu ir cietuši, bezdarba līmenis ir sasniedzis uh, milzīgus apmērus un uh, ir nepieciešama spēcīga kohēzijas politika ar atbilstošiem un pietiekamiem finanšu resursiem. Uh, krīze ir atstājusi daudzas uh, rētas. Eiropas Savienībai ir jāpārvar iekšējais nelīdzsvars. Kohēzijas politika ir instruments, lai to panāktu. Lisabonas stratēģija nav īsti izdevusies, un tāpēc Eiropas stratēģijai 2020. gadam mums vajadzētu padarīt to par eh, darboties spējīgu dalību valstīm vajadzētu rīkoties tā, kā tās ir apņa, apņēmušās, un kohēzijas politikai nevajadzētu būt kaut kam, kādam izņēmuma elementam. Un, attiecīgi, tai jāparedz nepieciešamie resursi, lai nodrošinātu šīs kohēzijas politikas izpildi. Tātad, lai to izdarītu, mums ir nepieciešams zināms uzsvars Mēs nedrīkstam izklūst pārāk daudzās prioritātēs. Mums tātad ir jāfokusējas uz galvenajām tēmām un jāsniedz atbildes galvenajām problēmām, izaicinājumiem, ar ko mēs saskarsimies turpmākajos gados. Un kas arī ir iestrādāts stratēģijā 2020. Jānodrošina investīciju, peļnesība un jāpanāk, lai mūsu politikas būtu pēc iespējas iedarbīgākas un lai tās sasniegtu kvantificējamus, reāli izmērāmus mērķus. Tāpēc mums ir nepieciešama saprātīgāka pieeja uh, Uh, izdevumu pārvaldībai, galvenajām prioritātēm Eiropas Savienībā, lai nodrošinātu pievienoto vērtību un lai reģionālās un arī vietējās uh, varas iestādes būtu labāk iesaistītas šajā procesā. Tas ir pilnīgi neatņemami, lai nodrošinātu šīs sistēmas atbilstošu funkcionēšanu. Mums ir nepieciešams arī strateģiski fokusētāks skatījums. Lai to nodrošinātu, ir nepieciešami, kā es teicu, skaidri kvantificējami mērķi, nepieciešami arī rādītāji, indikātori, un ir jāveic kārtīgs izvērtējums un caurskatāms uh, izvērtējums par sasniegtiem rezultātiem, ir nepieciešama elastība un pēc iespējas jāsamaksā, jāsamazina administratīvā nasta. Ar tiem cilvēkiem, kas strādā ar šo fondu līdzekļiem, Eiropas sociālais fonds ir uh, ietekmējis, eh, mīkstinājis krīzes ietekmu strādājošajiem, un tā tad ir ļoti svarīgs cīņā pret krīzes sekām. Krīze ir parādījusi to, ka ir nepieciešama kohēzijas politika, ir jāiegulda konkurētspējā reģionos, ir e, Eiropas sociālā fonda ietvaros vajadzētu vērst uzmanību uz darba vietu radīšanu un Tāpēc mums ir nepārtraukti jāstrādā pie izglītības, jādod iespēju strādājošajiem pielāgot savas darba iemaņas un zināšanas darba tirgumu. Krīze ir arī izmaiņu laiks. Ekonomika topas zaļāka, vidē draudzīgāka, ir nepieciešams jaunas iemaņas. Eiropas sociālajām fondam būtu jāvērš uzmanība uz arī citām jomām, kā piemēram jaunu uzņēmumu veidošanu, uzņēmumi rada darba vietas, tā tad ir jāatbalsta MBU. ir nepieciešams strādāt pie jauniem, inovatīviem projektiem. Tātad tas ir uh, tas, ko es īsumā gribēju teikt saistībā ar šo ziņojumu, un es gaidīšu jūs grozījumus. Paldies! Jā, ja, vielen dank. Um, mir ist jetzt, ich danke auch nochmal. Šreitais kundze, jā, paldies. Es vēlos pateikties referentam un arī um, tam, ko mēs jau iepriekš norādījām, bet nu ir dažas problēmas ar šo tekstu. Pēc tam īsi skatoties šo tekstu, um, par atsevišķiem skaitļiem mēs nepiekrītam. Nu, jāatzīst, ka šis ziņojums ir tādā situācijā, skatoties arī saturiski, protams, tas kalpo tam, lai mēs pateiktu, kāds ir mūsu ieguldījums, ka vispār regulai ietveram struktūra fondiem. Un, manuprāt, ar to ir daudz par maz, ņemot vērā šo nozīmīgu uzdevumu. Tāpat arī Pipers kungs, kas ir reģiono komitejā, ir sagatavojis ziņojumu, kas īstenībā ir ļoti konkrēts, ļoti precīzs. Un līdz ar to, jo viņam oriģināla valodā sarakstīja savukārt tulkojumā tas ir labais nav iztulkots, un viņš ļoti precīzi arī atrunā visus šos punktus, par savstarpību ar Eiropas fondiem un kā tas tiek veidots, kā tas tiks panākts. Un, ja jūs paskaties Piperkungu ziņojumu, tad jūs uzreiz ļoti labi zināt, kur varētu būt arī mūsu komitejas ieguldījums. Un es šobrīd, es strādāju pie abiem dokumentiem, un šobrīd grūti saprast, kā tas, ko mēs sakām, kā vispārīgais ziņojums, ko mēs sakām, kā tas vispār saskaņojums. Tāpēc, ņemot vērā mūsu milzīgos uzdevumus, jābūt ļoti iespējami konkrētiem. Uh, Es nezinu, ka te ir kaut kādi abstrakti e, jautājumi jārisina, tas nu būtu muļķīgi. Mums jāspēj ļoti precīzi, ļoti konkrēti piedāvāt savus risinājumus. Jo ir visam skaidrs, ka viss, kas ir sociālajā jautājumā, kas ir nabadzības sakarošana, tas viss ir jāatara mums, nevis citām komitejām. Jo mums jāpieturas pie tā, ko mēs esam panākuši arī par savu kompetenci sadalījumu starp priekšsēdētājiem. Uh, Un otrkārt, jo tieši mūsu komiteja ir eksperti. Un tas ir būtiskākais, ko es varu šobrīd pateikt. Par šo sadarbību es neredzu nekādas eh, pretrunas uh, eh, saturiski, bet tāpēc mums ir jāspēj piedāvāt ļoti konkrēti risinājumu to daudzos grozījumos, tad arī mēģināsim glābt. Tālāk par saturu. Referents ļoti daudz uzmanības vērš uz tiem cilvēkiem, personām, kas šobrīd atrodas darba tirgu un kuriem vajag piedāvāt jauns arī mm, spējas, jaunas prasmes, pielāgošanos krīzes situācijas un tam līdzīgi. Es to simtprocentīgi atbalstu, bet uzskatu, ka milzīgākais progress pēcamo gadu ziņā cīņā pret nabadzību un atstumtību kopā ar mm, nodarbinātības pamatlīnijām ir ļoti svarīgi, ka mēs izstrādājam jaunās vadlīnijas, kas ir iekļauts arī no citām jomām, un kas tieši atskar cilvēkus ārpus uh, nodarbinātības. Lūk, tas ir mm, svarīgākais uzdevums šobrīd panākt, uh, ka mēs izskaužam nabadzību un samazinām skolu nebeidzēju skaitu. Un tāpēc es domāju, ka mums arī šeit būtu tas jāpalīdzina. Treškārt, Eiropas sociālais fonds, skatoties arī uz partneriem, vas principiem, ir tas viens no nozīmīgākiem principiem, uh, un tas pēc savas būtības ir ļoti nozīmīgs fonds, un tāpēc mums ir jānodrošina līdzinājā kvalitāte vismaz, un vēl papildus kvalitāte jāpanāk, jāuzlabo. Un mēs jau zinām, ka arī no Eiropas ekonomikas un sociāla lietu komitejas eksperti ir ļoti labu ziņojumu sagatavojuši, ir veikuši pētījumu, kur ir ļoti precīzi formulējuši, un mums tas ir jāspēj īstenot no savas puses. Mums ir katrā ziņā uh, jāpārņem vismaz šī godīgākā, labākās atziņas. Un visbeidzot, te ļoti svarīgi tas, kā saskan arī jautājuma pozīcijas ar FAM, sieviešu lietu komiteju, un mums jāpanāk, lai sievietēm būtu tieši tāda pat atalgojums, lai viņam būtu skaidrs pozīcijas darba tirgu un lai viņas netiktu diskriminētas. Un tāpēc šeit, manuprāt, tas ir ļoti izšķiroks, nozīmīgs jautājums. Uh, arī atceltoties komisijas pasūtīto pētījumu, kur skaidri norādīts, ka dalībvalsts vispār nevērā šīs problēmas, lai gan mēķis, struktūra fonda mēķis ir arī tas, kas ir noteikts ar līgumā, un tam būtu jāatspūgļos arī šeit. Paldies! Um, merci, cher euh, vice-président, mais vous connaissez les contraintes. Bet jūs zināt, kāds ir, kāda ir atzinuma ierobežojumi? Mēs visi zinām, cik ir ārkārtīgi grūti tad, kad mūs uh, ierobežo zinām rādītāji. Mē, Fontēns kundze, jūs teicāt uh, sākumā, ka jums bija labi kontakti ar uh, Pfeiffer kungu, uh, Piper kungu, bet uh, jūs nepateicāt, kāds bija rezultāts šīm konsultācijām. Tas nozīmē, ka Piper kungs. Uh, Uh, svītros daļu savu ziņojumu, kur runa par mūsu komitejas uh, ekskluzīvo kompetenci, jo, protams, jā, mēs varam teikt, viss ir ļoti jauki, skaisti un viss ir labi, bet tomēr galvenais tas, ka šie seši punkti neparādīsies uh, uh teksta galvenajā daļā, par kuru balsos reģi komiteja. Uh, jā, tas ir acīm redzams. Un mums ir jāaizstāv komitejas intereses. Ehm, ziņojums ir labs, esmu tikusies ar Piperkungu, un mēs vienojamies, ka pēc tam mēs iesniegsim paši savu ziņojumu ar saviem eh, secinājumiem, kas nebūtu, nebūs Piperkunga secinājuma. Tā tad eh, par to mums vēl būs debats eh, šodien laikā. Tātad jūs paliksiet kontaktos. Jā, es, protams, gribu panākt pēc iespējas lielāku vienošanos. Uh, Bet par Eiropas sociālo fondu, saka priekšsēdētāji, viņi ir izteikuši savu viedokli, tātad novilkuši šo svītru un tāda situācija. Menavas kundze, pēc tam Cimers kundze vārds. Sī, madame la prezidente. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu uh, sveikt uh, referenti Lapē Fontaņē kundzi. Uh, esmu ēnu referente. Uh, no Alda grupas un uh, domāju, ka ziņojums atzinums labi izstrādāts un tajā ir lielākā daļa uh, galveno lietu, kas ir mūsu komitejas kompetencē. Uh, piektā ziņojuma secinājumi un ieteikumi ir ārkārtīgi svarīgi, ņemot vērā finanšu krīzes apstākļus un jāizmanto, lai pēc iespējas atjaunot Eiropas ekonomiku un varētu veicināt darba vietu veidošanu. Kaut gan ir labs progress kohēzijas politikā, tomēr ir nepieciešama mētiecīgāka darbība, lai izvairītos no socioekonomiskajām atšķirībām Eiropā, lai cīnītos pret nabadzību un lai nepieļautu bezdarba palielināšanos. Es atbalstu uh, referentes uh, atzinumu, kur ir norādīts, ka ir jāstiprina sinerģijas uh, starp Eiropas uh, reģionālas attīstības fondu un sociālo fondu, un gribētu piebilst, ka šīm sinerģijām ir jāiekļauj arī, uh, jāietver arī lauku un attīstības fonds. Un tāpat arī um, horizontālās programmas ir nepieciešama saskaņota darbība prioritārajās jomās, tādās kā atjaunīgie energoresursi, informācija, pētniecība un inovācijas. Un Ja tikai šādā veidā veicot koordinētu un uh, mērtiecīgu darbību, balstoties uz galvenajām prioritātēm, mēs varēsim realizēt uh, veiksmīgu un efektīvu kohēzijas uh, politiku un panākt Eiropas 2020. gada stratēģijas mērķus. Noslēgumā gribētu vēl teikt, ka es uzskatu, ka ir jāstiprina partneru sadarbības princips un Tur būtu jāiekļauj arī reģionālās un vietējās varas iestādes un tāpat arī socioekonomiskie partneri, lai varētu pēc iespējas uh, risināt uh, problēmas, kurām ir, uh, kur risināšanai paredzēta šī stratēģija 2020. Paldies! Paldies, ka mums bija iespēja uzklausīt jūs Ruso un Voltēra valodā. Bet tas tik tiešām bija ļoti patīkami. Tālāk Cimers kundze un pēc tam Anna kungs. Cimers kundze. Jā, no kods von. Pavisam īsi. Es atbalstu skaidri un pamatoti mūsu komitejājas pilnvaras par precīziem formulējumiem, to, ko mēs sagaidām no Eiropas sociālajiem fondiem. Un to mums vajadzētu arī skaidrāk pateikt. Un tāpat arī Regi mums vajadzētu ļoti skaidri pozicionēt savu nostāju mēs arī piedāvājam savu sadarbību. Un tas, kas tādā tiek piedāvāts kā projekts šajā ļoti ierobežotā apjomā, ņemot vērā noteikto zīmju ierobežojumu, es ceru, ka viņi tomēr ņem to vērā un attiecīgi kā grozījums iekļaut un precizēt. Un es piekrītu arī Šreters kundzei, ka mums ir precīzi, precīzi jāatrunā savu priekšlikumu jo nosauktās vispārējās lietas, katrā ziņā arī runāt par Eiropas sociālā fonda efektivitātes kāpināšanu, paredzot konkrēts pasīkums, tas viss ieliek konkrētā virzienā, norādot, kādus indikators mēs izmantosim, kas vēl ir jādara, lai tiešām panāktu rezultātus. Arī pat kārtots konkrētajiem Eiropas sociālā fonda mēķim. Un tad arī nodrošināt savskatāmību vēlreiz vēlos atsaukties uz prasību par, piemēram, solidaritāti, domājot arī par nabadzību, ka tas ir viens no konkrētajiem arī nosacījumiem, kā mēs varam arī, kas jāņem vērā, izstrādot jaunos Eiropas sociālā fonda noteikumus. Sādāk Eiropas gads un tā radītā, tā cīņa pret nabadzību radītais dokuments un visu uzaicinājumu lozungu, tas viss tikai makulatūra. Mums tā jārīkojas. Paldies! Paldies tālāk Tomas Mans. Un pēc tam Bauers kundze. Paldies, priekšsādātājs kundze. Paldies Veronikai par iespēju arī piedalīties šā ziņojuma izstrādā. Ziņojums, kam tiešām ir arī vēlāk tāds kalpos kā pamats. Tad jautājums, kāds ir virziens kurs? ir jāpanāk Eiropas politiku atpazīstamība, un tam ir jāsako konkrētiem pasākumiem. Un, manuprāt, referenti ļoti skaidri arī to skaidri norāda, ka mums ir ierobežojums uh, konkrēti tekstam. Ja mēs tomēr arī runājam par orientieriem, nu, Eiropas sociālais fonds vienmēr bijis tiešām kā tāds ceļa rādītājs, da, iepratim daudziem citiem fondiem, kas vispār ir tā kā izšķāks un kur nav nekad saprotam, kādi ir tie rezultāti. Uh, Sociālais fonds vienmēr sevi jau ļoti labi pozicionējis, un mēs arī nākotnē varam turpināt. Un tāpēc kopā ar referenti mēs izmantosim visas iespējas arī atstrādāt vēl precīzi detaļas. Uzdevums, kas ir paredzēts arī maziem vidējiem lieliem uzņēmumiem, lai tas viss tiešām būtu skaidrāk un pateikts, nu, katrā ziņā mums ir visas iniciatīvas, kas jau pat uh, komiteja ir nosaukts, mēs to visu varam atbalstīt. Tālāk, nabadzības apkarošana un uh, pagājušā gada tad lozungi un kampaņas atstumtības mazināšanai. Mums tās bija milzīgas iespējas komunicēt un tagad to visu saliedētā veidā pateikt, ka vēlreiz, jā, mēs to gribam, un tas ir viss iespējams tikai tāpēc, ka Eiropas sociālā fonda līdzekļi ir iespējami pieejami, un mēs varam izmantot un varam to nodalīt arī no reģionāla fonda. Vēlos atgādināt, ka sākotnējās debats, kuras mēs risinām šeit pat komitejā, bieži vien bija tā, ka likās, ka oi, viss tagad grib sajaukt kopā sociālo fondu ar reģionu fondu, un to arī Elizabete Šredere piekrīt, ka mums tagad ir skaidri jāpasaka, kurš ir par ko atbildīgs, kāds ir kurs, kāds ir virziens, kādas orientācijas, ko mēs varam izmantot attiecīgi uz šiem finansēm Eiropā. Esmu cieši pārliecināts, ka kolēģi Piper mums izdosies panākt labu sadarbību. Viņš jau arī galu galā arī šīs lietas ir gatavs uzklausīt, un es piekrītu Elizabetei, ka tas kalpo labs pamats attiecīgi nav šeit tā kā um, viena komiteja to dara un cita tikai gatavo savus atzinumus, bet mēs sastādāmies 150. reglamentu punktu kārtībā. Um, mm, mēs tiešām nodrošinām precīzu sadarbību un precīzi atrunājam to, ko mēs kā Eiropas sociālā fonda darbinieki varam panākt. Un tādā ziņā no veikumā vēlos arī noreidīt, kā vēlreiz tās ir tiesības, kas ir mums tagad jāuzņems. Uh, skolu nepabeidzējis kā es kvotā. Mums ir Vācijā, mēs redzam, ka tas tiek skaidri atspoguļots, ka precīzi instrumenti darbojas ļoti precīzi, un īstenībā to var panākt bez papildus eiro tērēšanas. Mums jau ir daudz Eiropas uh, līmenī noteikts, ka mēs varam izveidot pienotu vērtību, un ka rezultāti ir acīm redzami. Tas arī jāspūļu šeit ziņojumā, un tagad arī grozījumos mēs to varētu iekļaut atsaucoties uz Veronikas principiem, kas skaidri to norādīja, ka mums ir pirmkārt jāprāt, ka Eiropas sociālais fonds iezīmē skaidru nākotnes redzējumu, un nevis vienkārši pasaka, ka tas vienkārši ir putra, kur viss sajaukts kopā, kur nekas vairs nav skaidrs. Nē, nē, tāds nav. Un mums visiem, kas arī piedalāmies dažādās citās komitejās, mums ir izcils iespējas skaidri pateikt, ka mēs daudz ko varam iesākt Eiropā jau ar šo ziņojumu, un līdz ar to arī tuvināties iedzīvotājiem. Paldies. Tālāk Bauvers kundze. Uh, Un pēc tam ar Aleksandru Sarkas Bāžu kundze. Paldies, man ir daži īsi komentāri attiecībā uz šo atzinumu. Es pieņemu, ka šodien, kad mēs runājam par kohēzijas politikas nākotni, vairāki dokumenti tiks um, iesniegti arī uh, Man ir uh, uh, savs viedoklis, un tāpēc es uh, varu izvērtēt to, uh, cik uh, uh, grūti ir ievērot nospraustās prasības, kā Veronika teica. Ir ierobežojumi arī šai pastiprinātajai sadarbībai un ir uh, redzams, e, ka fondi e, darbojas integrētā veidā. Tā, piemēram, ir e, kāds mazs uzņēmums, ir institūcija, ir nepieciešami vēl citi fondi, bet, lai radītu darba vietas, ir nepieciešams uh, iesaistīt Eiropas sociālo fondu. Tā tad ir nepieciešams spēt integrētā veidā izmantot dažādus pieejamos fondus. Nav iespējams atdalīt uh, darbību nākotnē. Nevar pieņemt lēmumus vienmēr atsevišķi un nevar uh, pieņemt lēmumu kādā citā komitejā un nākamo lēmumu vēl kādā citā komitejā, jo tas varētu radīt tiešām problēmas. Bet uh, visādi citādi domāju, ka uh, vajadzētu iesniegt grozījumus, lai pilnveidotu ziņojumu Un, at, un arī stratēģija 2020, uz kur ir vērsta šī stratēģija. Un jāraugās, cik lielā mērā šī stratēģija atbilst kohēzijas politikai. Tātad vai kohēzijas politika un stratēģija 2020, vai tas iet tādā harmonizētā vienotā veidā. Un vai Eiropas sociālais fonds uh, ir plašāks par uh, šo stratēģiju 2020, vai arī ir gluži otrādi? Man šķiet, ka otrādi saka priekšsēdētāji. Sarkas kungs. Un pēc tam mēs slēgsim runātājs sarakstu Sarkas kungs. Paldies priekšsēdētāji, pavisam īsi izteikšos. Es aizstāju ēnu referentu no mūsu grupas, kas nevarēja būt šeit klāt. Mūsu a, grupas pozīcija ir a, spēcīgs atbalsts Lope Fontaņas kundzes ziņojumam, atzinumam. Mēs domājam, ka šeit ir skaidri norādīts, kas ir kohēzijas stratēģija, tur ir minēti kohēzijas fondi, cik tie veiksmīgi ir bijuši, ir uh, runa arī par 50. pantu runāts. Jā, Protams, ka darbs būs grūts turpmāko mēnešu laikā, un uh, Lopē Fontaņē kundze ir bijusi ļoti saskaņota, parādot, kā darbojas Eiropas sociālais fonds, ka tas uh, pilda konkrētas vajadzības un spēlē konkrētu lomu, un tam ir ļoti īpaša nozīme sociālajā kohēzijā. Iemesls, kāpēc to saku, ir tāds, ka šķiet, ka jā, būs daudz spiediena turpmākajā laikā, lai Eiropas sociālo fondu iestumtu, tā teikt, citās politikas jomās, lai mainītu tā raksturu, un tāpēc mums jābūt ļoti uzmanīgiem. Mums jānodrošina, lai mūsu sociālā politikas virziens netiktu uh, Uh, iemaisīts kaut kādu citu politiku putrā. Sociālajai politikai ir uh, savas specificāte, un tāpēc ir tā jāatbalsta. Kā es teicu, nākotnē mums šajā jautājumā būs cīņas priekšā, ne jau, protams, asiņainas cīņas, bet jāizvairās no tā, ka tā teikt pa sēdz durvīm kaut ko atkal ienes iekšā, kas mainīs tās politikas, kas ir bijušas mūsu, politikas, kas mūsu komitejas atbildībā. Vai uh, referenti vēlas kaut ko teikt? Jā, lūdzu, pavisam īsi. Paldies! Gribēju pateikties visiem runātājiem un gribu norādīt, ka es zinu, ka teksts ir zināmā mērā ierobežots, varbūt uh, diezgan vispārējs. Bet ņemot vērā šo ierobežoto apjomu, mēs nevaram iedziļināties detaļās pilnīgi visā. Bet es griežos pie jums, uh, lai jūs varētu uzlabot šo tekstu, lai ies, tajā, iekļaut tajā visas uh, jomas, kas ir svarīgas uh, ekonomisko un sociālo lietu komitejai. Es domāju, ka mēs nonāksim gal galā pie uh, laba uh, teksta. Paldies referentei! Tātad e, grozījumi ir iesniedzami līdz 18. aprīlim, līdz 18.30. Es atvainojos, e, mums ir diezgan saspringts kalendārs, bet e, Regi komiteja tā ir vēlējusies un tā negrib pārāk pagarināt šo kohēzijas fondu pārskatīšanas procesu, jo viņiem arī ir šī ir viena no prioritātēm. Grozījuma izskatīšana un kompromisa izskatīšana notiks no 24. māja kas nozīmē, ka grozījumiem jābūt iesniegtiem man šķiet tikai franču un angļu valodā, vai tā ir priekšsādātāja jautā? Nē, es kļūdos. 28. aprīlis, 24. mājas, bet tas nozīmē, ka pirms kompromisa grozījumiem notiks diskusijas, tātad 24. Uh, Diskusijas 24. aprīlī. Es atvainojos 18. maijā, pēc tam 24. 18. aprīlī, pēc tam 24. maijā. Es ceru, ka tā mums izdosies uh, atrisināt problēmas attiecīgi par kompetenci pārklāpšanos. Mēs tagad esam sastajā darbkārtības jautājumā. Tas ir uh, Džīns Lamberts ziņojums par lietotās kodolvielas un radioaktīvu atkrituma apsaimniekošanu. 13 grozījumi tiek uzskatīti šai sakarībā kā nepieņemami, jo uh, arbitrāža a été rendu. Jo citu komiteja ir atbildīga par šo jautājumu. Un šis jautājums vēl ir jāpārrunā ar citām grupām. Tātad es dodu vārdu tagad uh, referentei pastāstīt par kompromisa grozījumiem, kas izstrādāti par jūsu tēmu. Kornelisen kundze aizstājas referenci, kas saprot. Um, yeah, Jean Lambert can't be here. Jā, Džīna Lambert nevar būt klāt, un viņa mani lūdza viņu aizvietot, un viņa man iedeva materiālu. Uh, Referenti gribētu pateikties visiem ēnu referentiem par ļoti pozitīvo sadarbību un ļoti noderīgo viedokļu apmaiņu, un viņi atvainojas par to, ka nevar būt šobrīd klāt. Kaut gan pašreizējie notikumi Japānā ir uh, pavisam citā gaismā atpūskuļojuši drošības jautājumi, ir svarīgi atcerēties, ka atzinuma projekts un grozījumi tika iesniegti pirms šīs uh, kodola katastrofas. Uh, Referents mērķis bija izstrādāt atzinumu, kas neiedziļinās uh, kodola enerģētikas jautājumā kā tādā, bet vērš uzmanību uz veselību un drošību visiem strādājošiem, uh, kas ir iesaistīti. Un mēs gribam pateikties ēnu referentiem par iesaistību darbā. Kompromisus paņēmām par 9. 9. pantu, par ekspertīzu un iemaņām, par 12. pantu, caurskatāmību un tāpat arī 4. Uh, pantam par laika grafiku referente centās panākt pēc iespējas plašāku vienošanos, vienprātību un atzinumā iestrādāja politisko grupu uh, ieteikumus. Tika iesniegt arī daži mutiski grozījumi atbilstoši tai vienošanai, kas tika panākta ar ēnu referentiem nedēļas sākumā. Mēs gribētu pateikties jums par atbalstu, tīpaši paplašinot direktīvas tvērumu, lai iekļautu visus strādājošos, kuriem varētu būt atbildība uh, darbā ar uh, izlietoto kododegvielu un tāpat arī par izmaiņām juridiskajā pamatā, jo tas dot iespēju uh, ietver dažādus riskus uh, kododegvielas un radioaktivu apsaimniekošanā. Es labprāt uzklausīšu jūs komentārus. Paldies! Muito obrigada. E então eh, temos aqui duas inscrições. Greido kundzei vārds, paldies. Uh, senhora Meissner. Jums ir jājūd, jālūdz eh, vārds, saka priekšsēdētāja. Meisners kundzei vārds. Nu tad es uzreiz saku paldies, jau šajā gadījumā nepieļautie priekšsakļūdzu, uzreiz saku paldies referentam, referentes kundzei šoreiz, um, jo tas, ka atzinums iegūst tik lietu. Uh, atzinību un uzmanību jau nesaistās tikai ar Fukušiem, bet, nu, protams, tas izriet arī no tā, bet šeit mēs runājam par vispāriem notikumiem, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Mums tagad ir jāpaskatās visiem kopā, kā mēs nākotnē plānojam risināt šādus jautājumus. Kā mēs varam nodrošināt darba ņēmēju tiesības un arī reizē viņu darba aizsardzību un drošību. Un tāpēc es uzskatu, ka šis labs ziņojums, kas ir sagatavots arī atspoguļots labs ziņojums, atzinums, uh, Un šeit īpaši skatoties arī ar eh, piedāvāto kompromisu priepras, piedāvājumu, piemēram, 4-2, tas ir daudz labāk nekā iepriekš, jo iepriekš man būtu bijis grūti teikt, ja mēs runājam par 150, 250 gadu drošību un tam līdzīgi, tas būtu sarežģīti. Tagad ir daudz labāk formulējums eh, ir norādīts, ka eh, cik vien ilgi tās vielas rada bīstamību cilvēkiem un videi. Un tas ir daudz labāks formulējums, un mēs to varam atbalstīt apt arī 28. grozījums tagad ir pieņemams, un mēs to atbalstām. Un man politiskā griba var to atbalstīt. Trīs lietas tikai vēl. Pirmkārt, īsi. Viens, eh, viena no tām lietām ir Lemarts kundze, kā atzinuma sagatavotāja. Es domāju, ka tomēr ir problēmas ar 21. īpaši par vispārējo atbildību, kas uzņem saistības. Es uzskatu, šis jautājums ir pilnībā jāsaskata, kurš tad īsti par šo atbildēs. Un tāpat arī grozījums. Uh, 29, kur mēs mēģinām nodrošināt to, ka fizis, fiziskie un visas nā, līdzekļi tiktu atrasti vēl 150 gadu periodam, ka tas tiešām bīstami. Es nezinu, vai mēs varam par tādām lietām lemt 150 gadu periodā. Mēs, protams, varam prasīt, ka lai tas tiktu nodrošināts, bet tas taču nereāli kaut ko tādu prasīt. Tāpēc es balsošu pret 29. grozījumu. Es uzskatu, ka tas vienkārši nereāls. Tas, protams, ir labi, bet no 150 gadu tas nav pamats un par 81. grozījumu, kur runa par to, ka atkritumus var apglabāt tikai tajās valstīs, kurās tie ir radīti. Nu, katrā ziņā es uzskatu, ka Eiropas Savienībā, ja, protams, mēs ievērojam šo mm, maksātā piesāņotājs principu, nu tas būtu atbilstīgs, bet nākotnē mums tomēr būtu jāskatās. Uh, vai mums vispār ir iespējams arī atrast šādu skaidru, drošu atkritumu atglabāšanas vietu, nu tad, ja tomēr valstis savstarpējas nolīgums noslēdz, un tad orģināli līgumos arī norāda, ka tādas lietas var, tad arī var tomēr pieļaut, ka atkritumi tiek apglabāti drošā veidā. Nu, nevis tik daudz, ka tieši tajā valstī, bet ka tiek apglabāti drošā veidā. Paldies, tāpēc es nevaru atbalstīt šo 801. grozījumu, jo tālāk 802. grozījums Mums jāskatās, vai Krievijā iespējams, ka mēs arī izveidosim kutošu atkritumu apglabāšanas vietas, bet tā kā Krievija atrodas ārpus Eiropas Savienības, nu, tad mēs nevaram katrā ziņā arī šeit, šeit savā likumdošanā to arī iekļaut. Es domāju, tāpēc, ka mēs gribam panākt drošību un runāt par drošu apglabāšanas vietu, tad tas nu, būtu nepieņemams risinājums. Tas nedrīkst būt ārpus Eiropas Savienības robežām. Un vēl mēs varētu runāt tikai komisijas līmenī, bet arī Eiropas parlamentam jāsaka savu sak, uh, vārds. Un tāpat kā Fukušīmas gadījumā mums jāsaka, ka ļoti labi, ja pie jautājuma risināšanai iesaistās plašāks loks. Paldies. Uh, paldies, uh, priekšstādātāji. Juta Steinruk, paldies, priekšsādātāji. Es vēlos pateikties atzinumu sagatavotāju, kas sagatavojas ļoti labu uh, ziņojumu un atzinumu, bet vakardien vēl pavisam nesen mēs arī mēģinām panākt vienošanos par grozījumiem un kompromisiem, un tagad tas, ko es visu jaunu arī uzzinu, es redzu, ka šīs sarunas tomēr ir arī panākuši zinām progresu. Tur bija arī vairāk grozījumi, par kuriem arī atsaucas Maisnes kundze, kas arī mums itre komitejā tika iesniegti. Savas politiskās grupas vārdā var norādīt, ka mēs atbalstām šo ziņojumu un arī grozījumus, jo mēs uzskatām, ka te ļoti precīzi ir mērķēts uz kopīgajām interesēm, ka mums jānodrošina arī darba ņēmēju aizsardzība, kā tā ir absolūta prioritāte, un tas ir jānodrošina ilgtermiņā. Un šodien mēs pat nevaram pateikt, cik ilgā laika periodā tas būs aktuāli. Un tāpēc atbildība, kurš ir īsti atbildīgs, kurš uzņemas ir saistības, nu kādam ir skaidri jāuzņemas atbildība, un es nevēlētos te notiek kaut kāds ierobežojums. Džīns Lamberts ziņojums, manuprāt, piedāvā ļoti labs pamatus, un visas tās dalībvalstis tad arī var attiecīgi risināt un ļoti augstā līmenī turēt šos standārts par arī drošību un aizsardzību. Un tas, protams, prasa zināms izmaksas, un valstīm jānodrošina kontrole. Es gribu uzsvērt, ka rītdien balsošanā cerams, cerams, mums izdosies panākt vienotu, kopīgu uh, Um, balsojumu, un tas būtu vēlams. Paldies! Paldies! Un tālāk mums seko. Nākamie runātāji. Tātad Feres kundze jau sākumā arī norādīja, ka lielākā daļa grozījumu nav pieņemami, jo tur runā par tādiem jautājumiem, kas nav mūsu komitejas kompetences jautājumi. Piemēram, 15, 16, 76, 78, 801 grozījums, 802 grozījums un daudz citu grozījumu, kas vienkārši nav mūsu kompetences jautājumu. Tātad mēs uzskatām, ka šie grozījumi ir nepieņemami, jo tie neatbilst mūsu kompetencijai. Tomasam Manam vēl redz. Tas, kas tiek piedāvāts ziņojums, rītdien droši vien par to arī tiks nobalsots, un kolēģis Lamberts sagatavotais uh, atzinums un arī par, paredzētie grozījumi skaidri parāda to, kā, kā šis ziņojums tiešām ir jāatbalsta. Un es uzskatu, ka ārkārtīgi nozīmīgs šis ir, lai panāktu juridisko pamatu. Un esam paplašinājuši juridisko pamatu, juridisko bāzi, uh, Nu, mēs arī tagad pasakām skaidri, ka jāņem vērā arī parlamenta uh, iesaist konsultācijas un īpaši skatoties uz arī 89, 38 direktīvu, kas ir ļoti nozīmīgi šajā kopīgā sadarbībā. Tas tad treškārt šajā tekstā, par kurī balsosim, tur bija arī runa tālāk runa par nodarbinātajām personām, kas strādā ne tikai atomu elektrostacijās, kodolspēkstacijās, bet ka arī viņiem ir jāskatās arī visas tās personas, kas nodarbojas ar atkritumu, atomu atkritumu, kodola atkritumu apsaimniekošanu. Tāpēc ceturtais, ko gribu uzsvērt un tāpat aicināt jūs visus tos atbalstīt, manis iesniegto grozījumu 90, grozījums numur 90. Es no savas arī pieredzes, eh, kur esmu pārstāvējis nodarbinātās personas un īpaši nodarbojas ar pensiju jautājumiem un arotslimību jautājumiem, mums ir īpaši jāpierāda, ka iespējami arī pēc tam uh, seks, ko rada uh, saindēšanas ar radioaktīviem atkritumiem, ka tas ir jāpierāda un ka šīs uh, seks tik viņam nopietnāk vērā. Juridiski to, protams, ir grūti pierādīt vienmēr, un īpaši tad, ja šis piesaņojums un um, darbības ar atkritumiem jau ir bijušas veiktas pirms vairāk nekiem desmitiem gadu. Un es vēlētos arī atsaukties uz darba dokumentiem, kas jau varbūt ir 50 gadu vecs, bet kas ir arī darba ņēmēju uh, skaidri apliecināms par datu aizsardzību. Es gribētu atsaukties 4000 darbinieku iespējas tomēr arī pierādīt savas tiesības un arī tās tomēr atzīt. Paldies! Nu, labi, un tagad vārds tam esam manam. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es domāju, ka mums tiešām šeit ir izdevies panākt nopietnu pamatu, kas, protams, atšķiras no tā, ko mēs esam arī līdz šim izskatījuši, piemēram, Strasbūrā. Tātad Strasbūrā mēs izskatījām jautājumu par kodolu politiku un par to, kā mēs varētu varbūt noteikt zināmas ierobežojumus vēlreiz. Te ir savukārt atšķirīgas lietas, un mēs pamanījām jau toreiz, ka atsevišķās ekonomiskās intereses tiek bīdītas kā svarīgākās, Un savukārt drošības instrumentu, drošības intereses netiek nopietni ņemts vērā. Un tas, ka mēs, kā Eiropas parlaments, nespējam panākt vienotu pozīciju, ir skaidrs, tāpēc, ka katrai dalībvalstī savu pieredze un mēs varam izstrādāt vienotu rezolūciju, un tas, protams, ir arī skaidri, ka nožēlojam, jo daudz bija ļoti sastraukti un ļoti arī nepatīkami pārsteigti, bet no tā ir, katram ir savas pozīcijas. Uh, komisārs Otingers ir neapskaužamā situācijā, ja viņš mēģina nodrošināt Eiropas vienotu pozīciju, jo katrā dalībvalstī ir savi viedokļi. Un tagad, protams, mēs tagad to ņemam vērā. Bet tagad tas nozīmē vēl, ka mums šeit savā komitejā vajadzēs arī skatīt jautājums un skaidri skatīt, kas notiek ar personu, kas iesaistīt šajos darbos. Un bieži vien tā ir ļoti kvalificēti, augstu kvalificēti darbinieki, uh, kuriem ir arī jāpaļaujas uz darba drošību un kuriem it kā būtu jānodrošina darba drošības apstākļi un ka viss tomēr ir tā kā kontrolējams. Bet tagad tāds nu vienmēr ir. Mūsu uzdevums savukārt ir nodrošināt, ka šie nodarbinātie gan strādā, gan turpina arī izdzīvot, bet vienlaikus mēs viņiem dodam arī zināmas garantijas. Kurš var šāds garantijas sniegt? Nu, tas ir atklāts jautājums. Jo jautājums ir, kurš uzņems atbildību ļoti tajā bīstamajā nozarē. Es ceru, ka rītdien mēs par to varēsim vienosties. Un tālāk regulatorās iestādes, kuras var tiešām arī izsist savas lietas, kuras nevis tikai kaut kādā veidā kaut ko tur panāk un tā parunā, bet ka mums tiešām izdodas lietas sakārtot. Vienam paskatīsimies uz Japānu. Tagad spēkā esošās normas un visi šīs kodolspēkstacijas ievēro visus standarts. Īstenībā tie kodolspēkstaciju standarti ir tādi, kurus mēs pat nevarētu šeit garantēt un pateikt visām, ka. Kā viss jau kaut kādā veidā brīnumainā kārtā tomēr izdosies un darbosies. Tas nav tā. Tur ir runa par drošības spēkiem, par policiju, kas visiem ir jābūt skaidrs, tāpat arī brīvprātīgiem, kas tagad ir bijuši, piemēram, Japānā un kuri, iespējams, būs nākotnē jāiesaist citās vietās. Tā ka visi tie jautājumi, kur skaidri pasakām drošībai un aizsardzībai ir jābūt prioritārām. Lūk, par to mēs visu nesam panākuši kaut kādu zaļo karti, domājot, ka tas viss tā saprātīgi notiks. Nu, kādā ziņā tas, kas teikt, tiek piedāvāts, tas nav īsti pieņemam. Manuprāt, ļoti svarīgi, lai mums ir šāds dokuments, kurš ir mums pieejams un kur mēs izmantojam ilgtermiņā, un kas tiešām nodrošina to, ka mēs saucam pēc atbildības tos, kas ir pārkāpuši. Un neļau, ne, nu, vispār nav pieļaujami šādi nozīmīgi pārkāpumi. Un tā, ka šo tā mēs esam arī nopietni diskutējuši jau komitejā, tad rītdien balsojumā mēs nobalsosim par tiem, kam tas tiešām desmitiem tūkstošiem cilvēku, kuriem tas nozīmē tiešos dzīves iespējas, kas tas nosaka viņu dzīves kvalitāti, un ka tad mēs nodrošinām arī kontroli, kontrols un noteikumus, kas mums visiem kopā var palīdzēt. Paldies! Paldies, godātie kolēģi. Kornelijus Kundze, vārds. Jūs vēlaties runāt? Jā, pavisam īsi. Es vēlētos atgādināt un Lamberts kungam pateikt paldies par atbalstu, par viņa ļoti atbalstu pilno runu. Maisnes kundze un tāpat arī Figareido kundze un arī Steinbruks kundze norādīja, ka divi grozījumi jums rada problēmas Nu, labi, tie ir atsaukt, un tā kā, eh, tie, ne, tie atkrīt, un, bet man asistents sajauca galvu, ka viņi tā kā paliek, un līdz tam mums būs par to jābalso. Nē, nē, tā nav, par tiem nebalsosim rītdien. 21 mums ir jābalso, un, manuprāt, tas ir ļoti nozīmīgs grozījums. 21, un tas tieši runā par sātbildību. Atbildību, kurš skaidri pasaka, kāds vienmēr ir atbildīgs. Uh, un arī, ja tur ir apakš, apakš uzņēmēji, vienalga kāds par to visu ir atbildīgs. Veselības drošības darba pasākuma aizsardzība vienmēr ir prioritārie. Un mēs ceram, ka rītdien arī panāksim plašu atbalstu 21 grozījumā. Nu, tas, ko arī Steinbruks kundze teica. Hantu kungs, jums bija konkrēts jautājums par 19. grozījumu, 90. Eh, grozījumu, Mēs katrā ziņā arī iepriekš jau gribētu norādīt, ka referenti atbalsta gandrīz visus grozījumus, kurus sagatavojušas citas politiskās grupas. Nu ko, esmu pārliecināta, ka rītdien viss tas saņems arī lielu vairākumu atbalstu, un lielās cīņas jau pēc tam tikai sekos. Un mums vajadzēs vēl, vēl savus lobby darbu, uh, itre kolēģu vidū domājat par mūsu darba drošības un citu saistītu pasākumu virzīšanu. Paldies! Liels paldies! Nu ko, tad balsojums būs rītdien no rīta. Arī par šo sagatavoto atzinumu, bet tas mums nav nekāds jaunas. un galvenā, kā lielākā daļa grozījumu arī tiks apstiprināti, un mums arī jau sagatavoti kompromisa grozījumi, kas droši vien arī neradīs problēmas. Nu, labi, esam izsmēluši šo punktu, un tālāk tad mēs varam skatīties uh, uzklausīšanu, kur piedalās sociālajie partneri par atsevišķu normu piemērošanu un īstenošanu, kas izriet no Eiropas Savienības direktīvas nr. 2008-94, kā par darbu ņēmēju aizsardzību un to darbu devējiem maksāt nespējas gadījumā. Mums ir prieks tiešām arī sveikt šeit uh, viesus uh, Gerlings kundzi, kas arī iepazīstinās ar šo aktuālo jautājumu, tātad no savas skatu punkta. Mēs dosim viņai arī tūlīt vārdu. Un nu, lūk, viņai vārds. Vai kaut kāds, uh, jā, tulkums vienkārši kavējas. Kā Aha, nu tagad bija. Vai jūs tagad vēlaties jums iepazīstināt savu jautājumu? Lūdzu, jums vārds. Vienkārši pieklājības dēļ. Jūs varētu pateikt, kur lūdzu ir sociālajie partneri? Jā, ļoti labi, tad es zinu, kuras personas es uzrunāšu. Nu, tātad ievadaļai. Šī maksātnespējas eh, direktīva eh, regula, saka runātājs, sākās spēkā uh, eh, 2008. gadā, un tas skar visas maksātnespējas procedūras, kas attiec uz likviditāru, izņemot um, kredīt iestādes. Un tas ir ļoti nozīmīgs um, nošķīrums. Tātad tas ir vērsts uz to, lai noteiktu skaidru noregulētu režīmu, kur arī pēc tam likvidātori, administratori spēj šos lietas sakārtot. Un mēs skaidri redzam, ka jautājums parasti kļūst ar vien nozīmīgāks pārobežu kontekstā. Tas nekad nebija domāts kā harmonizēšanas instruments, kas ļautu nodrošināt materiālo tiesību saskaņošanu, harmonizēšanu, un tas arī šobrīd ir, protams, spēkā, un Juri komiteja īpaši pazīstoties un arī to savā ziņomā vēlreiz norādījusi. Tātad tikai pielāgojumi ir vērsts uz to, lai atvil, atvieglotu arī pārobežu uzņēmē darbību um, vienotajā risinājuma metodikā nemaksātnespējas gadījumā, mēģinot arī panākt visu iespējamo saistību dzēšanu un arī sniedzot atbalstu nodarbinātām personām efektīvā veidā. Tāpēc arī 2008. gadā direktīvā galvenās teksta daļā ir tieši par darba m, devēju pienākumiem un par to, ka ir jānošķir skaidri 2000 un 2002 un 2008. gada direktīvām Un tāpēc piedāvātais atzinuma projekts ir vienkārši kā atzinums un atbildi juridiskās komitejas centieniem panākt cie, ciešāku izpēti par iespējamu harmonizāciju maksātnespējas gadījumos. Un izveidojot šo arī atzinumu projektu, mēs mēģinājām noteikt, vai dažādi veidi pielāgojumi būtu vēl nepieciešami, arī domājot par darba devēju aizsardzību. Uh, vai tas tiešām darbojas un kas notiek ar darba ņēmējiem. Tā kā šeit iesaistot sociālos partnerus, es tagad vēlētos arī sveikt viņu šeit, un, un tāpat kā citu komiteju, labprāt uzklausīšu viņu viedokļus. Paldies, kolēģi, jums! Nu, tā kā mums šeit ir runa arī par. sektorālu centru, kas ir nodarbojas ar juridiskiem jautājumiem. Un eh, esam uzaicinājuši vairākus runātājus, bet šodien ieradušies ir tikai Eiropas sarodbiedrību uh, eh, konfederācijas uh, pārstāvji, un mēs dosim viņam arī vārdu, un tāpat arī, protams, komisijas pārstāvji. Un došu viņiem visiem pēc kāds arī vārdu. Vilkas kundze Varneks. Ā, tā ir, var... tātad, piedošana, tā ir Vīpke Varneks kundze, kurai dodu vārdu. Un tad arī kolēģi Vandenberga. Došiem vārds valodā, jūs arī varat, protams, iepazīstināt mūs ar šo jautājumu. Lūdzu, Varneks kundze, jums vārds. Paldies! Paldies, paldies, ka aicinājāt uz šo sanāksmi arī sociālos partnerus, lai arī šeit eh, no sociāliem partneriem klāt ir tikai viena puse, proti arotbiedrības, arī mēs eh, tomēr atsaucāmies un izmantojam šo iespēju piedalīties šajā uzklausīšanā. Mēs pārstāvam Eiropas arotbiedrību konfederāciju un mēs uzskatām, ka šis dokuments par darbinieku aizsardzību darba devēja maksāt nespējas gadījumā ir ļoti svarīgs dokuments. Šeit tiek garantēta minimāla aizsardzība darbiniekiem noteiktos gadījumos un krīzes situācijā. Tas ir ļoti svarīgs likumdošanas akts pastāv risks, ka uzņēmums nespēja izpildīt savas saistības pret darba ņēmējiem, un šādi gadījumi kļūst aizvien biežāk. Ja mēs paraugamies uz komisijas un statistiku, tad 2008.9. Uh, gadā 90% tiem par 90% palielinājies bankrotu skaits Eiropas Savienībā. Tas nozīmē 61%, tas ir procents par, par kuri pieaudzis bankrotas karto uzņēmumu darbinieku skaits. Tāpēc vislabākais veids, kā aizsargāt darbiniekus, ir novērst uzņēmumu bankrotus. Un tagad man jārunā par galveno, kas mums etuk konfederācija ir pats svarīgākais attiecībā uz šo te direktīvu. Pats galvenākais mums ir pants 3.1, kur ir formulēta uh, darbinieku aizsardzība, kā arī pieteikto kompensāciju apmierināšanu. Tur jūs redzat vārdus, ieskaitot tur, kur, tur, kur tas noteikts arī nacionālā likumdošana, tātad atlaišanas pabalsti. Un mums tāpēc ir, vai, mums šķiet, ka vajadzētu šo frāzi prasības, kas nav apmierināts, ka to vajadzētu precizēt. Dalībvalstīs ir dažādi izpratne par uh, atalgojumu, kas nav ietverts, ir, piemēram, prēmijas atalgojums, arī atlaišanas pabalsti ir dažādi jēdzieni, un mēs uzskatām, uzskatām, ka mums vajadzētu svītrot vārdus tur, kur tas ir noteikts nacionāla likumdošanā. Tas, lai obligāti visās dalību valstīs tiktu pieņemta šī te plašā nenokārtoto saistību definīcija, kā arī atlaišanas pabalsta definīcija. Tālāk ceturtais pants. Tātad garantējošu institūciju atbildības ierobežojums. Šeit mums ir divi punkti. Vispirms ir perioda ilgums, eh, kur ietvaros ir jāapmierina nenokārtotās saistības, un otrais punkts - augstākais limits maksājumu ziņā, kas ir iespējams. Mums visi šie punkti ir jāskata kopā, tā mums liekas, jo šo augstāko limitu varētu uzskatīt par relatīvi pieņemamu Bet, ja tas ir saistīts ar īsāku laika periodu, tad tas apdraud direktīvā ierakstītos sociālos mērķus. Un praktiski ir tā, ka daudzas mūsu arotbiedrības valstī ziņo par sekojošu situāciju. Arotbiedrības ir paudušas savas bāžas, ka darba devējiem ļoti bieži nenokārtotās saistības pārsniedz tos limitus, kas ir nostiprināti nacionālā likumdošanā. Tas ir Vācijā, Portugālē un citās valstīs. Un bankrots nekad nenotiek pēkšņi vienmēr. Pirms tam ir arī neregulāri algu maksājumi, arī ir kaut kādas problēmas ar skaidrās naudas apgrozījumu vismaz trīs mēneši pirms bankrota. Tāpēc vajadzētu šo minimālo laika periodu 4. pantā pagarināt un 4. panta 3. punktu vajadzētu pastiprināt. Ko tas nozīmē sociāli, sociāli salīdzināms? Un ir nepieciešams uzlabot šo formulējumu, lai attiecīgi precizētu dalību valsts pienākumus bankrota situācijā. Tagad konkrēti par atzinumu projektu attiecībā uz bankrota procedūram. Tas ir saistīts ar uzņēmumu tiesībām Par to runāja arī Gerlinga kundze. Lasot šo dokumentu, mums rodas bāžas, ka bankrota regulai ir zināmi trūkumi. Es pieņemu situāciju, ka uzņēmums izvēlas savu mītnes vietu nevis pēc bankrota parametriem, bet drīzāk mītnes vieta tiek izvēlēta pēc kaut kādiem citiem objektīvākiem nosacījumiem, kad vai taksācijas elements varētu noteikt mītnes valsti uzņēmumam. Un nu, runājot par uzņēmumu, droši vien uzreiz, kad tiek veidots uzņēmums un reģistrēts un tā tālāk, netiek, pirmā doma nav par bankrotu, bet par kaut ko citu. Un šeit ir tā kā noraidīt šīs saiknes ar bankrotu iespēju un un um, nodarbinātību. Tātad 74. direktīva mūsuprāt ir jāsaista ar darba tiesībām un galvenais mērķis ir darbinieku aizsardzība. Etuk piekrīt, ka mērķis kā minimāla aizsardzība un tā sniegšana darbiniekiem, principā šī direktīva šo mērķi apmierina, bet ir nepieciešams arī uzlabot, un kā jau es teicu, ir nepieciešams uzlabot šo grieztvērtību arī nenokārtās saistības un laika periodu. Šajos trijos punktos mēs uzskatām, ka dalību valstīm tiek dota pārāk liela brīvība. Un par šo atzinumu vai nevarētu arī šeit runāt par korektu transponēšanu? Uh, Mēs jau komisijā runājām februārī, ka mm, nacionālā transponēšanas likumdošana ļoti bieži nesaskan ar sākotnējām iecerēm, tāpēc komisijai vajadzētu rīkoties un arī vajadzētu padomāt pārkāpumu procedūras piemērošanu. Paldies! Obrigada. Paldies! Vandenberg kungs kungs no etuk. Arī ir šeit, varbūt jums ir vecs arī pārstāvēt etuku. Paldies, es atbalstu savas kolēģis komentārus, bet varbūt runāšu nedaudz praktiskāk. Es Es runāšu par direktīvu 2008-94 un kā tā tiek īstenota Beļģijā lai vēlreiz ilustrētu to, kā pietrūkst šajā direktīvā un kas ir labais, kas tur ir. Sociālie partneri un Beļģijā tās ir arotbiedrības, principā ir apmierināti ar to veidu, kā direktīva tiek īstenota Beļģijā, un to apstiprina arī fakts, ka mums ir valdība, bez īstām pilnvarām jau vairāk kā gadu, un tik vai tā algas tiek izmaksātas visiem darbiniekiem. Un mēs uzskatām, ka direktīvas eh, īstenošana netiek pilnībā izmantoti tās trūkumi, bet trūkumi tomēr ir, tāpēc es aicinātu šos trūkumus sakārtot, jo mūsu pieredze rāda, uh, ka šādi trūkumi tomēr būtu novēršami. Tiem nav jābūt direktīvā. Un ilustrēšu ar piemēru. Nenokārtotās saistības. Un šis komplicētais trešais pāns ar referents periodu ar augstākajām vērtībām Beļģijā uh, ir bijusi ļoti komplicēta sistēma, dažādi periodi, dažādas augstākās vērtības, tas viss bija saistīts ar uh, konkrētām prasībām, vai nu tas bija algu prasījums, vai arī maksājums par atvaļinājumu, vai arī kāds cits maksājums. Beļģijā mēs izmantojām iespēju vienkāršot šo sistēmu. Tagad mums ir tikai viena griestu vērtība - 25 tūkstoši eiro. Un, un tad, attiecīgi, ar šo augstāko vērtību strādā mūsu garantijas institūcija. Agrāk varēja būt tā, ka ir darbinieks, kas ir saņēmis atvaļinājumu kompensāciju un nav saņēmis algu, un tas varēja saņemt kompensāciju mazāk nekā tas, kas ir saņēmis gan to, gan to. Tagad mums ir vienkāršotāka sistēma, un to atbalsta lielākā daļa iedzīvotāju. Tad ir ļoti labi, ka tagad līdz ar šo direktīvu sistēma ir vienkāršoša. 90% no prasībām Beļģijā tiek apmierināts, ir garantijas institūts 80% gadījumu. Eh, tiek apmierināts simtprocentīgi visas prasības summa. Bet eh, par iemaksām Darba devēji dod iemaksas šajā fondā, un iemaksas ir zemāks par 0,2% no brutto algas. Tas nav ļoti maz, bet arī nav ļoti daudz tas, tā nav tāda iemaksa, kas liktu darba devējām atstāt Beļģijas teritoriju. par noteiktu darbinieku kategoriju izslēgšanu no aptvēruma. Jāatzīst, ka šī direktīva tiek izdarīta diezgan labi Beļģijā formāli. Tie uzņēmumi, kas darbojās nekomercionālā sektorā, netika ietverti. Tas uzvēja, ka veco ļaužu pansionāti netika ietverti un arī nesaņēma kompensāciju noslēgšanas fonda. Tomēr šī situācija tika mainīta 2008. gadā, un tagad, ja veco ļaužu pansionāts bankrotē, tad arī likumdošana uz to attiecas. Un ne tikai tie iemītnieki tiek aizsargāti, bet arī darbinieki, kas tur strādā mums komerc uzņēmumu skaitā nav īpaši daudz bankrota situācijas. Un nekomerciālā sektora, tā kā bankrota nav tik ļoti daudz, tad arī iemaksas fondā nav tik ļoti lielas. Un šāda iespēja pastāv saskaņā ar direktīvu. Direktīva dod pietiekamu elastību, ir iespējams ietvert dažādas darba ņēmēju kategorijas. Un visbeidzot, pāris vārdos par transnacionālo situāciju. Principā Beļģijā saskaņā ar direktīvu e, uzņēmuma slēgšanas fonds attiecas uz visiem darbiniekiem, kas strādā regulāri Beļģijā. Un ja viss ir ļoti labi, tad visi darbinieki ietilpst direktīvas darbības jomā, bet praksē varētu būt arī grūtības, piemēram, uh, notiek uh, bankrota gadījums, kas ir iesākts, uh, procedūra ir iesākta kādā citā dalība valstī, tā ietekmē Beļģijas darbiniekus. Un tad mūsu garantijas fondam ir diezgan grūti kontaktēt ar citas valsts oficiālām personām, lai saņemtu visu informāciju ļoti precīzi, kas ir noticis, kādi lēmumi ir pieņemti, vai tiešām šis gadījums attiecas uz bankrotu uz maksātnespēju, tad mm, tas, ka atsevišķu valstu likumdošanas akti bankrota jomā nav harmonizēti, tas praktiski apgrūtina garantijas institūtu darbu, proti ir grūti gūt piekļuvu visai vajadzīgai informācijai. Un vēl. Šajā direktīvā ir iespējams brīvi interpretēt to, kas dalībvalstu prāt ir atbildīgā garantijas institūcija. Un arī šajā ziņā dažkārt rodas tāds praktisks problēmas, proti par to, ka, kā atrast atbildīgo institūciju. Paldies! Eh, então, muito obrigada, eu eh, solicito. Paldies! Es eh, gribētu lūgt jūs atstāt mums savus rakstiskās prezentācijas eh, materiālu. Eh, sekretariāts nodrošinās, lai tas tiktu nodots komitejas dalībniekiem. Un tagad Eiropas komisijas pārstāvs Fenšas kungs. Vai jūs lūdzu vēlētos tagad izteikties? Jums ir iespēja. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos īsi. Ziņojums, kas ir jūsu priekšā, ir uh, komisijas ārējā pētījuma rezultāts. Tika izsūtīts anketas uh, dalību valstīm un Eiropas sociālajiem partneriem, un uh, viņiem tika dot iespēja arī komentēt pētījuma rezultātus. Šķiet, ka direktīvas ieviešana dalību valstīs Par to bija jautājumi, un tāpat arī bija rādītāji par to darbņēmēju skaitu, kas ir guvuši kādu labumu no garantijas fonda garantijām, un tā piemēram no 2006. līdz 2009. gadam 3,4 miljonu strādājošie ir uh, guvuši, ieguvuši no šiem maksājumiem, un šis rādītājs nebūtu nav mazs. Uh, ziņojuma noslēgumā rakstīts, ka Uh, saistības uh, ir atbilstoši īstenotas, bet ir zināmas bažas par uh, zināmiem ieviešanas pasākumiem dažās dalību valstīs, un es gribu sniegt pārliecību, ka komisija turpinās uzraudzīt, kā notiek šīs direktīvas ieviešana, un mēs izmantosim visus instrumentus komisijas rīcībā, ja radīsies kādas problēmas. Viens eh, no pētījuma secinājumiem ir tāds, ka ja mēs raugāmies, kāda ir šīs direktīvas vēsture un direktīva ir veca, lieta ir tāda, ka pēc eh, vairāk kā pēc 30 gadiem joprojām var uzskatīt, ka šī direktīva ir ļoti svarīga, nodrošinot minimālu aizsardzības līmeni darba ņēmējiem iekšējā tirgu, un tas tik tiešām ir ļoti būtiski, tātad šis minimālais eh, aizsardzības līmenis. Pateicoties direktīvai, dalībvalstis, eh, kurām nebija šādas garantijas struktūras, tām tika uzlikts pienākums tādas izveidot, un tagad tās iejaucas maksāt nespējas gadījumos, lai varētu nomaksāt eh, uzņēmumu saistības. Tāpat laikā pārskatīšana, kas notika 2002. gadā, eh, skaidroja juridiskās sekas transnacionālām situācijām un pielāgoja nosacījums, lai ņemtu vērā uh, attiecīgās situācijas un maksās nespējas tiesību aktus dalību valstīs un lai nodrošinātu juridisko skaidrību šajā jautājumā. Runājot par dažām prasībām, ko ir izteikuši sociālajie partneri eh, par uzdotiem jautājumiem, gribētu īsi pateikt un vēlreiz uzsvērt. Šīs direktīvas daba ir sekojoši. Šī direktīva nodrošina minimālo aizsargātības līmeni, un ja jūs skatāties, piemēram, uz eh, atalgojuma līmeni, Uh, kurā komisijai nav iespējas, uh, ko regulēt, tad pastāv milzīgas atšķirības starp dalību valstīm, un tas pats attiecas arī uz uh, laika periodiem un atbildības līmeni. Tātad minimālo nosakot mēs uzskatām, ka vismaz minimālais minimāla aizsardzība tiek nodrošināta, bet tāpat laikā tas nodrošina tikai pašu minimumu, un tāpēc mēs gribētu, protams, aizstāvēt lielākas garantijas. Paldies! Muito obrigada. Eu creio que. Paldies jums! Mēs eh, varam secināt no jūsu sniegtās atbildes, ka komisija neapsver nekādas izmaiņas šai direktīvai. Vai es pareizi sapratu, saka priekšsēdētāji, ka jūs uh, paredzat saglabāt esošo direktīvu? Un jūs runājāt par pētījumiem, par uh, šīs direktīvas ieviešanu. Tas ir viss, ja tā es sapratu, saka priekšsēdētāji. Varbūt jūs kaut ko gribētu piebilst. Well, Gribēju tikai paskaidrot. Uh, uh par arotbiedrību teikto. Mums nav nolūka mainīt uh, likumdošanu, bet tāpat laikā šī direktīva ir uh, elements tādā kā veselības pārbaudē, tā varētu teikt. Mēs veicam konsultāciju procesu par direktīvām, Eh, šajā jomā, un šī ir direktīva, kas ietilpst šajā, tā teikt, pārbaudas uzdevumā, bet tas ir pavisam cits skatījums, kas varbūt varētu novest pie kādiem rezultātiem. Analīze šobrīd ir tikko sākusies, un varbūt, ņemot vērā krīzes apstākļus, šī analīze parādīs, ka kaut kādās jomās direktīva ir eh, jāmaina vai varbūt varētu labāk funkcionēt, bet šobrīd vēl eh, šī, šī tā teikt, veselības pārbauda nav veikta un pagaidām mums vēl nav attiecīgās informācijas. Un rezultāti tiks iegūti tikai 2011. gadā, un ja būs vēl kādas turpmākas iniciatīvas, eh, kuras eh, varētu tikt regulētas tiesību aktu jomā, eh, veidā, tad tas varētu notikt 2013. gadā, bet, kā es teicu, mēs negrasamies modificēt šo direktīvu, nosakot kādus militāros sliekšņus vai tālāk regulējot atalgojumu līmeņus. Obrigada, estou, eh, está clara. Paldies. Jā, mēs skaidri saprotam, kāda ir Eiropas komisijas pozīcija, un tagad es dodu iespēju eh, pārējiem izteikties diskusijās, vai kāds gribētu runāt. Regners kundze. Jā, paldies. Komisijas pārstāvis jau uzsvēra par to, ka iekšē tirgu mēs nodrošinām minimālo darba ņēmēju aizsardzības līmeni. Un tieši iekšē tirgu tas ir ļoti svarīgi, skatoties ekonomikas krīzes apstākļos. Un tā kā īpaši bieži mēs piedzīvojam arvien biežāk maksātnespējas gadījumus. Mans ir jautājums ir par definīcijām. Mēs zinām, ka nacionālā likumdošana nacionālajā līmenī šīs tiesības ir noteikts, un līdz ar to mums ir jāskatās, kāds būtu risinājums. Direktīva, protams, nosaka, ka viņi darbojas saskaņā ar valsts no tiesībām, un jūs norādījāt arī, ka ar īstenošanu, direktīvas īstenošanu rodas problēmas. Tāpēc ir jāskatās, kā tas ir atrunāts katrajā valstī atsevišķi. Tāpēc mans jautājums nav tikai par Čehiju, bet arī par citiem, kas arī, protams, sazinālisētu situācijas, ka darba līguma iznošana bieži vien paredzēta aizsardzība netiek iznota. Un tāpēc man ir jautājums arī ārotbiedrību pārstāvjiem, kā tad tiek vērtēts šis Čehijas izņēmums. Un man īpaši interesē arī jautājums ņemot sadrumstaloto darbu tirgu un definīcija, kas ir darba devējs un darba ņēmējs. Un tāpat arī pagaidu nodarbinātība un um, arī līguma uz laiku, kāds tiešām ir izskatāms. Un tāpat jautājums varam par praktikantiem. Bieži vien viņus ir ļoti grūti iekļaut kādās kategorijās definēt. Un tāpēc man interesē, kā šāda problēma būtu risinājuma. jo vienlaiks mēs saprotam, ka direktīva atstāja visu šos lietas definēt nacionālā ziņā, tātad nacionālas uh, līmenī. Un par to, ka direktīva neiekļauj atsevišķas lietas, piemēram, sociālo partneru uh, norādes uz to. kas tiek uzskatīt par mm, hausangašteļš, nu tā kā darbiniekiem, vietējiem darbiniekiem. Nu, mums ir jāsaprot, kā tas ir atsevišķi īpatnēji no, no regulējuma dalībvalstīs, un tad atkal jāsaprot, kā mēs te Eiropas līmenī varam tomēr pielāgot. Un bankroti, jeb maksāt nespējas pārobežu gadījumos, tajos uzņēmumos, kas darbojas pārobežu kontekstā, mēs redzam, ka Eiropas Savienībā arvien pieaug šis skaits uzņēmumiem, kas darbojas pārobežu eh, kontekstā. Kā tas lūk izskatās un kā direktīva to nosaka? ka jānodrošina informācijas aprite. Un tāpēc man ir konkrēts jautājums komisijai. Bet tomēr nebūtu noderīgāk. Tomēr mēģināt skaidri pateikt, kādi ir pienākumi arī pakalpojumu direktīvā. Pakalpojumu direktīvā mēs skaidri esam atrunājuši, ka balstoties uz iekšē tirgus situāciju. Mēs atrisinām arī svarīgos jautājumus šeit, proti par informācijas sniegšanu, informācijas punktiem pārobežu gadījumos. Paldies! Muito obrigada, temos mais. Paldies! Uh, Steinbergs kundze. Vielen Dank. Uh, Paldies. Definīcija, kas ir uh, um, darba atalgojums, to nodefinē dalībvalsts. Un lūk, tas varētu radīt atšķirības, uh, ņemot vērā sniegtos arī mm, apjoms, ko tad sēdz un maksājums un pabalsts, kurus izmaksā garantija fondi. Manuprāt, šīs uh, atšķirības tomēr būtu jānos, jālīdz, jālīdzvino, nu, kādā ziņā jāizlīdzina. Boland. Mm. Uh, Visbeidzot. Uh, Holanda kungam vārds. Eh, es eh, tautas partijas ietveros izstrādāju ziņojumu konsultācijās ar komisiju eh, par 2008. gadu direktīvu, kura jau sevi pierāda un darbojas nodrošinot aizsardzību darb darbiniekiem maksāt nespējas gadījumā, kā jau vairāk runātāji norādīja. kad eh, mēs redzam trūkumus eh, šajā direktīvā, eh, tas atduras pret definīciju un subsidiaritāti. Trūkst harmonizācijas daudzās dalību valstīs par nosacījumiem, definīcijām, kas ir diezgan svarīgas tad, lai mēs nodrošinātu harmonizāciju vai pēc iespējas labāk aizsargātu strādājušo intereses. Šī nosacījuma principā ir darba ņēmēja un atalgojuma definīcijas. Tas ir algu definīcijas, atsaucas periodu definīcijas, tāpat arī Eh, datums, kad maksāt nespēja ir iestājusies, vai tas ir eh, tas datums, kad tiek iesniegts maksāt nespējas pieprasījums, pieteikums, vai arī tā ir reālā diena, kad eh, uzņēmumā iestājas maksāt spēja. Tā tad mēs esam cenšies pārdomāt dažādus priekšlikums. Arī komisija norādīja, ka tā negrasās pārskatīt direktīvu. Bet varbūt, bet tomēr krī, ekonomiskās krīzes laikos šī problēma mm, saglabā savu Uh, svarīgumu. Mēs uh, nāksim klajā ar kādiem 20 grozījumiem, balstoties uz Žarlīnas kundas ziņojumu, uh, kas būs virzīt uz to, lai labāk harmonizētu šo priekšlikumu, lai nodrošinātu minimālo kompensāciju darba ņēmējiem. Un tāpat arī nospraužot laika termiņus, mēs iesniegsim grozījumus, tādā veidā, lai darbinieki, kas jau ir saskārušies ar šādu situāciju un uh, zaudē darbu vai zaudēs darbu, tātad, lai viņi būtu pēc iespējas labāk aizsargāti un lai viņi nebūtu iespējas stūrī un lai nebūtu pārāk smags šis administratīvais uh, sloks šādos gadījumos. Tātad tas ir viss, um, dziļāk neiedzināšos uh, savos grozījumos, bet uh, tāda ir mūsu argumentācija šajā jomā, tātad uzlabot uh, pašreizējās direktīvas darbību šādā ziņā. Muito obrigada. I, e... Eh, Paldies. Es redzu, ka neviens vairāk nevēlas izteikties, neviens nav pieteicies. Tas nozīmē, ka. varbūt es varētu dot vārdu uh, Arotbiedrību konfederācijas pārstāvim. Varbūt kāds no mūsu viesiem gribētu vēl ko teikt, un uh, pēc tam es došu vēl beigās vārdu komisijas pārstāvim. Vai jūs gribat kaut ko teikt, jautā priekšsēdētāji? Então, senhora Varnek tem. Thank you. Ventlis kundzei vārds. The, the on... Paldies runāt par jautājumiem. Par definīciju darba ņēmējam un par to, kāda ir situācija Čehijas republikā. Es pieņemu, ka arī direktīva tāda, kāda tā ir šobrīd. Un tajā ir konkrēts definīcijas. Es pieņemu, Uh, pieļautu Čehijas republikai iekļaut šos strādājošos direktīvas aizsardzības jomā. Es uh, tādā ziņā pieņemu, ka, ja, piemēram, notiek uh, direktīvas pārkāpšana, tad tas mums dotu rīcības iespējas. Tas varbūt ne tik daudz saistīts ar izmaiņām, bet principā tāds kā vispārējais kārtas jautājums. Kā mēs definējam strādājošo un kas ir eh, strādājošais. Jo jūs atsaucāties uz vairākām problēmām, jūs teicāt, eh, jūs runājat par praktikantiem, piemēram, viņi varbūt varētu būt ietverti šajā tvērumā dažās valstīs, bet es domāju, ka nedaudzās strādājošais, tāpat arī mājkalpotāji. Mēs zinām, ka viņi nav iekļaut sociālajās eh, nodrošinātības direktīvās, tātad vienmēr mēs saskaramies ar šo problēmu, kas ir strādājošais vai darba ņēmējs dažādās dalību valstīs. Tomēr, kā jau es teicu, mēs pieņemam, ka tā ir vispārēja rakstura problēma, kuru mēs neatrināsim ar maksātnespējas direktīvas palīdzību, bet varbūt to varētu atrisināt kaut kad, kaut kā savādāk, kādā citā tiesību aktā. Bija jautājums par to, kā maksājuma atšķirības, kā mēs no tām varētu izvairīties. Domāju, ka mums svarīgākais ir norādīt, ka ja ir uh, neapmierināti strādājošo prasības, tad tās ir jāsadz, maksājumi ir jāveic. Tas nenozīmē, ka tāpēc ir jānotiek harmonizācijai Eiropas direktīvas un Eiropas eh, Savienības līmenī Bet, kā es teicu iepriekš, domāju, ka te noteikti ir iespējas tālāk strādāt, tātad kā to visu definēt eh, direktīvā un kā tālāk transponēt eh, nacionālā līmenī. Paldies! Perhaps I'll add a word still on uh, Paldies, arī man ir daži vārdi, saka Vandenberga kungs, par eh, šīm pārrobežu pārnacionālām situācijām. šeit problēma ir tāda, ka mums nav, mums arī šeit nav skaidra atbildi, jo tas ir saistīts arī ar komerc eh, jomu, kurā mēs nevaram iejaukties pārāk daudz, bet, kā es teicu, tas rada praktiski problēmu. Maksāt nespējas procedūras ir diezgan atšķirīgas dažādās dalību valstīs, un ja eh, maksāt nespēja iestājas starp eh, starptautiskā uzņēmumā, tad dažādās valstīs dažādas procedūras uh, ir atšķirīgas un uh, katrā valstī darbojas tās atbilstošie likumi un noteikumi un tāpēc garantijas fondiem ir grūti iegūt nepieciešamo un vajadzīgo informāciju no dažādo dalību valstu tiesām. Jebkurā gadījumā mēs domājam, ka jā, ir nepieciešams apsvērt to, kā šo informāciju varētu labāk um, novadīt uh, dažādām dalību valstīm, tātad attiecībā uz šīm dažādajām procedūrām. Paldies! Muito obrigada também. E então passava a palavra. Paldies. Un vārds vēlreiz komisijas pārstāvim. Yes, thank you, uh, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, piemēri par definīcijām ir tieši arī iekļauti ziņojumā. Pirmajā un otrajā lapas pusē tieši ir minēts arī Čehijas piemērs un ir vēl viens piemērs par Kipru. Un tie ir tādi īpaši smagi jautājumi, kas ir jārisina, lai mazinātu neatbilstību. Tālāk par pārobežu problēmām. Gribētu piesaistīt uzmanību tam, ka Viens no galvenajiem elementiem 2002. gada priekšlikumā, kurā pirmo reizi bija iekļauts arī pārobežu situācijas, tātad tur bija iekļauts arī eh, nosacījums par administratīvo sadarbību starp dalībvalstīm. Un gribētu šai ziņā atsaukties uz sesto lapas pusi šai ziņojumā. Mēs pat labam noslēdzam standarta Ir paredzēta standarta procedūra informācijas apmaiņai, tā ir minēta uh, pantā 10.1 un tas ir saistīts arī ar pantu 4.1 un 4.3. Es domāju, ka tas arī ir viss, kā skaidrojums no manas puses. Paldies! Obrigada, e agora a nossa uh, eh, deputada. Paldies! Referente Garlings kundze, vai jums vēl būtu kas sakāms? Jā, paldies priekšsēdētāji. Mums angļu valodā ir tāds teiciens, ja lieta nav salauzta, tad vajag mēģināt to remontēt, un es domāju, ka tas šeit būtu jāņem vērā. Man ir prieks dzirdēt, ka ir tāda vispārēja vienošanās par to, ka direktīva labi darbojas, un es domāju, ka Beļģijas piemērs ļoti noderīgs. Uh, Eh, jo Beļģijas pārstāvs teica, ka 98% prasību tiek eh, sektas. Tātad jāuzdod jautājums, kur reāli ir problēma, kas rada problēmu. Tāpēc es pateicos sociālajiem partneriem, to pārstāvjiem par ierašanos un par to, ka jūs apstiprinājāt lielā mērā eh, to, ko es biju konstatējusi tādās neformālās kontaktos izstrādājot šo atzinumu, bet es saprotu, protams, ka pastāv problemātiski jautājumi. Es domāju, ka šie problēma jautājumi ir saistīti ar ieviešanu un transponēšanu, kas, protams, komisija par to izteicās, un komisija teica, ka uh, komisija aplūko šos uh, slikti funkcionējošos uh, aspektus. Nekādu strīdu par to tātad nenotiek. Man tomēr šķiet nepieņemama doma nospraust minimālo kompensācijas līmeni, ne tāpēc, ka to būtu ārkārtīgi sarežģīti noteikti 27 dalībvalstīm kaut gan varētu varbūt izstrādāt formulu, nevis nospraust konkrētu summu, bet arī tas, man liekas, būtu ļoti sarežģīti ņemot vērā atšķirīgos apstākļus. Un es uzskatu, ka viss šis eh, zemākā kopsaucēja jautājums princips ir ļoti bīstams Daudzas dalībvalstis nodrošina vairāk nekā to, ko mēs varētu panākt kā minimālo līmeni. Un es, es domāju, ka uh, psiholoģiski ir grūti nospraust minimumu tad, ja cilvēks saņem vairāk. Tādā ziņā samazinot šos maksājumus, un es domāju, ka tas varētu graut jebkuru darbību, ko mēs gribētu veikt šajā jomā. Un beidzot šis pārobežu jautājums viedokļa apmaiņa, kas mums notika apmēram pirms mēneša šajā jautājumā. Es gribēju iesniegt pati savus grozījumus un savu atzinumu, jo um, man, man, manā rīcībā zinām informācija, un tā tik tiešām ir. Man šķiet, ka aplūkojot šo ziņojumu, ir redzams, ka te ir viens ļoti būtisks jautājums attiecībā uz uh, kredīta reitingu. Domāju, ka nepārkāpjot nekādus pašreizējos noteikumus būtu iespējams izstrādāt uh, tādu kredītreitingu sistēmu attiecībā uz maksāt nespēju, un es domāju, ka tas būtu ļoti svarīgi arī jūri komitejai, jo mums būtu. Tātad runa ir par uh, kreditoru reitingu maksāt nespējas gadījumā, jo strādājušiem būtu ļoti svarīgi zināt, kur viņi šai kredīta, uh, kreditoru reitingā stāv un tas būtu ļoti svarīgi arī pār robežu uzņēmumu strādājušo aizsardzībai. Paldies! Sim, eu também quero agradecer a todas. Paldies! Es gribētu pateikties visiem runātājiem, īpaši mūsu viesiem no Arotbiedrību konfederācijas un komisijas. Gribēju tikai komentēt vēl Gerlīnas kundas referents uh, pēdējo izteikumu. Priekšlikums par kreditoru hierarhiju. Tas ir ārkārtīgi svarīgs arī manā valstī. Portugālē mums mēdz būt problēmas šai ziņā. Un uh, ir gadījumi, kad tiesas ir lēmušas par labu strādājošiem, un viņiem ir dota prioritāte šajā kreditoru sarakstā maksātnespējas gadījumā, un ir citi gadījumi, kad tas tā nav bijis, ka prioritāte ir dota banku sektoram, bankām kā kreditoriem, un strādnieki nesaņem neko. Tātad jautājums ir ļoti svarīgs. Mums jāpanāk tas, lai direktīva sniegtu skaidru atbildi Un pie tā būtu jāstrādā arī Eiropas komisijai. Tas ir ļoti būtisks jautājums. Ir ļoti daudz, daudz gadījumu, kuros strādājošie ir cietuši tieši šī iemesla dēļ. Un es domāju, ka tas varētu būt viens solis uz priekšu. Un viens no mūsu kolēģiem par to runāju, es pilnībā piekrītu šim viedoklim. Vēlreiz gribu pateikties visiem par līdzdalību šajā uzklausīšanā. Un uh, mēs uh, pāriem pie nākošās darba fāzes, pie grozījumiem un ieteikumiem. Paldies! Então, uh, tendo em conta as alterações que fizemos no início na nossa ordem de trabalhos, Ņemot vērā aizmaiņas, ko mēs sākotnēji izdarījām mūsu darba kārtībā, mums tagad vajadzētu izskatīt piekto darba kārtības jautājumu par demografiskajām izmaiņām un ietekmi uz Eiropas Savienības turpmāko kohēzijas politiku. Un Esājas kundze ir referente, un viņa ir jau klāt šeit zālē. Un viņa noteikti pastāstīs par savu skatījumu uz grozījumiem un uh, ieteikumiem rītdienas balsošanai. Sure. Uh, said, Paldies, priekšsēdētāji. Es jau arī iepriekšējā komitejā esmu teikusi, ka mēs strādājam ar ļoti tādu visaptvarošu, ļoti plašu atzinumu projektu. Uh, par demografiskajām izmaiņām, un mēs tagad skatām tieši demografiskās izmaiņas un kā tas ietekmē turpmāko kohēzijas politiku. Mēs fokusēsimies, fokusēsimies tikai uz šo jautājumu. Es gribētu pateikties visiem ēnu referentiem, gribētu pateikties arī visiem citiem šīs komitejas deputātiem, kas ir pieteikuši ļoti daudz dažādas grozījumus, bet visi šie grozījumi ir ļoti konstruktīvi un arī ļoti labi piepilda ar saturu šo ziņojumu. Mums ir četri kompromisi. Tas ir darbs ar politiskām grupām. Ir četras, četri dalījum, dalītie balsojumi, eh, divi pēc PPP lūguma, PPE, tad divi pēc GOE grupas lūguma un vienu balsojumu pa daļām ir zaļo grupa lūgusi. Uh, Es gribētu komentēt 43. grozīm. Šo balsojumu pa daļām veikt ir lūgusi mana politiskā partija, tas ir tautas partija, EPP. Tur ir rakstīts, ka komisijai ir jānodrošina vispārējās intereses pakalpojumu tiesisko noteiktību vai skaidrību. Mēs E, salīdzinām to ar subsidiaritātes principu, un tas ir iemesls, kāpēc mēs lūdzam, lai balsojums būtu pa daļām. Tad vēl ir 31. grozījums no Frotes kundzes, un tajā savā grozījumā kundze grib vārdu produktivitāte aizstāt ar pieejamību bet tad visa šī grozījuma jēga mainās, un šā iemesla dēļ esmu ievilkusi mīnusu pret šo grozījumu priekšlikumu, jo šeit ir pavisam divas dažādas lietas. Viena lieta ir produktivitāte, būt produktīvam, ražīgam, un otras puses būt pieejamam. Bet abi šie jautājumi gan ir svarīgi, bet tad sanāk, ka sākotnējais teksts būs pilnīgi mainīts, tāpēc no manas puses tur ir mīnus. Varbūt tās politiskās grupas, kas ir lūgušas arī citus eh, gadījumus, kur jābalso pa daļām, varētu paskaidrot, kāpēc šāds lūgums, varētu varbūt citu grupu pārstāvji arī pamatot, kāpēc šāds lūgums tieši pēc balsojuma pa daļām bet eh, citādi es uzskatu, ka darbs pie atzinuma ir bijis ļoti konstruktīvs, un es ļoti ceru, ka mūsu komitejas arī strādājot uh, un dodot savu ieguldījumu, būs bū, arī noveduši pie ļoti produktīvas ziņojuma, par kur ir atbildīga Reģionālās attīstības komiteja. Paldies, kolēģi! Muito obrigada, senhora deputada. Paldies. Não sei se algum Lūdzu, dodu vārdu jums. Kolēģi, vai ir kāds, kas vēlas kaut ko teikt, vai uzdot kādu jautājumu? Tere Ovija kundze. Tänan, proua eesistuja. Ma tahaks tänada proua Saaries. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties esejas kundzei par ļoti skaidro dokumentu, par ļoti skaidro atzinumu. Tiešām šeit vārdi tiek saukti īstajos vārdos. Es pārstāvu valdi grupu, mana grupa ir apmierināta, mēs esam pieteikuši tikai trīs grozījums. Referente ir atbalstījusi mūsu grozījumus, es gribētu pateikties viņai par to, un vēl gribētu pateikties visiem pārējiem, kas ir uh, iesaistīti bijuši šī, šī dokumenta rakstīšanā. Paldies! Então tem a palavra a senhora Schroeder, por favor. Schroeders kundze, lūdzu. Es atvainojos, bet es biju nu pat sarunās par kohēzijas ziņojumu, un man tajā bija jāpiedalās, un man tu bija jābūt klāt. Bet nu par vienu lietu vēl gribētu norādīt. Es vēlētos, ka mēs runājam par mūziku grozījumu, un uh, mēs runājam par 19 grozījumu, un skaidri parāda to, ka vecākajām personām mums ir jādod iespējas viņus kaut kādai darbā aktivizēt, darba tirgu, un piedāvātais formulējums angļu valodā šeit norāda tas, ka tas, protams, ir Somijas sistēmu mēs varam ļoti labi saprast, Somijas sistēma ļoti labi darbojas, bet nu, tā nedara visām dalībvalstīm. Līdz ar to mums vajadzēs nedaudz to pārmainīt, un varbūt arī formulējumu mainīt un grosīt, lai tā ideja, protams, būtu pieņemama izņemama visiem. Obrigada e creio que não há mais pedidos de. Paldies! Vairāk neviens negrib izteikt, izteikties ap, acīm redzot. Tad es došu vārdu referents kundzei. Es teicu, kundze, vai jums ir kaut kas vēl piebilstams, un tad mēs varētu pabeigt diskusiju par šo jautājumu. Jā, es ļoti ceru, ka mēs eh, labi nobalsosim rīt, bet, eh, ja jūs gribētu pieteikt mutisko grozījumu, tad būtu labi, ja jūs to iesniegtu saulēcīgi un pat ļoti saulēcīgi. Uh, lai mēs varētu padomāt, kā to iztulkot un kādā veidā to prezentēt. Somijā mums ir tā. Mums ir ļoti labi, pozitīvi stimuli cilvēkiem, kas grib turpināt ļoti ilgu savu darba mūžu, tad mēs strādājam ar stimuliem, ar motivāciju. Un, ja cilvēki gribētu strādāt ilgāk, tas viņiem ir iespējams, un ja viņi izdara šādu izvēli, tad viņi iegūst arī labumu. Tas varbūt ir nedaudz savādāk, atšķirīgāk no citām valstīm, jo citās valstīs ir tā, ka cilvēki tiek sodīti par to, ja grib strādāt ilgāk, bet eh, Somijā ir tā, ka viņi tiek atbalstīti. Bet, ja jums ir mutiskais grozījums gatavs, mēs noteikti varam par to parunāt. Muito obrigada e damos por concluído. Paldies! Līdz ar to mēs esam pabeiguši diskusijas par šo darba kārtības punktu, un tad mēs ejam pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir astotais punkts - darba ņēmēja pārvietošanās brīvības Eiropas Savienībā veicināšana. Es ceru, ka kolēģis ir šeit. Tas ir kolēģis Ungureānu. Jā, es redzu, jūs esat šeit. Vai jūs gribētu kaut ko teikt? Ko jūs gribētu mums teikt, tā kā ievadvārds par savu ziņojumu projektu? Un tad mēs arī varētu iz... parunāt par grozījumiem. Paldies, priekšsādātājs kundze. Esmu ārkārtīgi priecīgs redzēt, cik liela interesi ir izraisījis man ziņojums. 157 grozījumi ir pieteikti. Un uzreiz teikšu tā, ka esmu ļoti apmierināts, jo es redzu, ka kolēģi atbalsta un arī ir apmierināti ar ziņojumu projektu. Ir skaidrs, ka visi piekrīt tam, ka mums ir nepieciešama darba ņēmēju mobilitāte. Faktiski mums ir nepieciešams vēl vairāk šādas pārvietošanās brīvības varbūt no sākuma bijis neliela problēma. Tādā ziņā, ka mums vajadzētu vienoties par vienotu terminoloģiju šajā ziņojumā. Ir kolēģi, kas izmanto dažādus vārdus, dažādas terminoloģijas, bet būtībā domā vienu un to pašu. Citi sauc šādus darba ņēmējus par migrantu strādniekiem, citi par migrantiem, Eiropas Savienības migrantu strādnieki. Es domāju, ka mums vajadzētu ievies šeit skaidrību. Uh, un izmantot terminu Eiropas Savienības migrants strādnieki. Jo tieši par šo te tēmu arī ir šis ziņojums. Te ir vairāki grozījumi, bet daudz ir līdzīgi, piemēram, vienāds darbs par vienādu vienāda samaksa, neatkarīgi no tā, kur darbs tiek veikts. Tātad vienlīdzība šajā ziņā, otra ideja, vajadzētu cīnīties pret sociālo dempingu, un trešā ideja - cīņa pret rasismu, ksenofobiju. Mēs šeit runājam par darba ņēmēju tiesībām strādāt, tad drošas darba vietas un droši darba apstākļi. Lūk, tādas tematiskās grupas grozījumiem. Ja? Vēl atgriežoties pie pašiem grozījumiem, jāsaka, ka grozījumos tiek pausta doma, ka ir nepieciešams objektīvi atzīt diplomus un kvalifikācijas, izglītības kvalifikācijas. Tas ir saistībā ar darbas ņēmē mobilitāti. Harkin kundze, Blinkeļevičute kundze, Šarķie kundze un citi kolēģi ir tieši šādā aspektā rakstījuši savus grozījumus par kvalifikāciju atzīšanu. Tas ir. Un vēl viens cits aspekts ir saistīts ar grozījumiem, kas ir saistīti ar solvit regulu. Un tas arī ļoti svarīgs instruments, tad, kad mēs runājam par darba ņēmēju mobilitāti. Es atbalstu šādus grozījumus, kas Solvit un Jūras pasvītro kā informācijas kanāls un vēl. Tāda doma, ka Eiropas Savienības pilsoņiem ir jāvar izmantot pilnībā visas tiesības. Un to var veicināt gan caur nacionālo likumdošanu, gan arī caur Eiropas likumdošanu. Šeit es gribētu atbalstīt 15. grozījumu. Un vēl ir arī citi grozījumi, kur ir izcelta saikne starp nodarbinātības politiku un citām politikām, lai arī izvairītos no dubultās taksācijas, veselības aizsardzība, lai būtu, lai arī izvairītos no negatīviem tādiem stimuliem. Un vēl, tad, kad mēs runājam par darba ņēmēju mobilitāti, ir jāatzīmē, ka šāda veida kustība dažkārt izraisa arī negatīvas sekas gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem. Un tāpēc ir jāpadomā par sankcijām un attiecīgiem kompensācijas mehānismiem. Šobrīd jau ir pieminēti šie aspekti, un uz šādām idejām norādīja arī ēnu referents no sociāla un sociālistu un demokrātu grupas. Vēl viens aspekts, kā mēs uzņemam šo darbiņiebēju mobilitāti. Es nevaru atbalstīt grozījumus, kur ir rakstīts, ka Eiropas Savienības pieeja nav balstīta uz tiesību ievērošanu. Ir atsevišķi grozījumi, kur kaut kā ir teikts, ka Eiropas Savienības likumdošana nefokusējas uz cilvēku tiesībām, darbinieku tiesībām, un es nedomāju, ka tas ir pareizi, un šeit nav nekāda argumenta, kas varētu, manuprāt, izskaidrot šādu pieju. Un tad vēl tāda īpatnēja problēma, manuprāt, ir šāda. Vairākos grozījumos es redzēju, ka darbinieku migrācijas koncepcija netiek saistīta ar cilvēka brīvu gribu ir atsevišķos grozījumos pausta doma, ka cilvēki tiek spiesti migrēt, braukt prom, meklēt darbu kaut kur citur. Mēs nevaram noliegt arī ekonomiskos spiediens, mēs arī nevaram noliek to, ka ekonomiskais un sociālais konteksts nepārtraukti mainās gan Austrum Eiropā, gan arī Dienvidē Eiropā. Tomēr es domāju, ka mums ir pamatojums, mums ir pamatota pieeja domāt, ka tas ir brīvprātīgas kustības izpausme šāda veida darba meklēšana citās valstīs vai migrācija. Vēl ir vairāki grozījumi par to, kas pienākas darba ņēmējam galamērķa valstī, darbinieku uzņemošajā valstī. Turunens Kornelisenes kundze ir atzīmējusi savos grozījumos, ka vajadzētu uh, runājot arī par nelegālo nodarbinātību, to tādu nelegālu pašnodarbinātību un citām lietām, protams, ka nevienmēr darbņēmējs bauda visas savas tiesības, visu tiesību spektru, kas tam pienākas uh, savā darba valstī. Un visbeidzot, es šo ziņojumu uztveru nevis kā īstermiņa recepti. Es uzskatu, ka šis ziņojums tomēr ir orientēts uz nākotni. Tā konteksts varētu ietekmēt arī dalībvalsts nākotne. Es jau teicu, ka darba mobilitāte var radīt arī negatīvas sekas, bet mēs visi zinām no. Uh, pēdējo laiku pieredzes, ka ir daudz vairāk pozitīvā nekā negatīvā. Pozitīvais noteikti gūst pārsvaru pār negatīvu. Un uh, no šādām pozīcijām raugoties, es uzskatu, ka jālikvidē ir pilnīgi visi šķēršļi, lai nebūtu nekādi traucēkļi darba ņēmējiem meklēt darbu visā Eiropas Savienībā. Un es arī gaidu Vācijas, Austrijas, uh, lēmumus, kas ir sagaidāmi ļoti drīz, ka šīs abas valstis atcels savas nodarbinātības barjeras, atvērs savu darbu, darba tirgu arī valstīm, kas iestājušās pēc 2004. gada. Es domāju, ka noteikti ir jāceļ šīs barjeras un arī jāceļ par tām valstīm, kas ir iestājušās 2007. gadā arī. Liels paldies par ļoti lielo interesi un es arī gaidu jūs turpmākos komentārus, dargie kolēģi. Obrigada. Eh, e temos já alguns pedidos de. Paldies! Mums jau ir pieteikušies taču runātāji. Es tikai no savas puses gribēju piebilst. Ka šeit mēs strādājam kopā ar divām komitejām. Mums bija sieviešu komiteja un arī ITRE komiteja, kas strādāja kopā pie šī ziņojuma projekta. Mums ir daudz arī grozījumu, kā tika minēts, 157 kopā, un mēs esam gatavi uzklausīt jūsu domas Likvičūtes kundze, lūdzu. Na Comissão das Limates. Jūs arī esat referente komitejā, Libe komitejā. Lūdzu. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Paldies priekšsēdētē. Es rakstu ne tikai ziņojumu Libi komitejā kā ēnu referente. Es esmu arī ēnu referente no sociālistu un demokrātu grupas. Un tāpēc es paudīšu savu viedokli, un tas ir sakojoši. Vispirms es gribētu pat pateikties referentam Unguriānu kungam par padarīto darbu. Paldies par ziņojumu projektu. Referent kungs ir nācis klajā ar dažādiem priekšlikumiem, un ja mēs šos priekšlikumus īstenosim, integrēsim e, ziņojumā, tad mums rezultāts būs labāks, un arī tiks e, noņemti visi šķēršļi, un darba ņēmēji varēs brīvi pārvietoties, brīvi ceļot pa Eiropas Savienību, meklējot darbu. Uh, un arī šāda darba ņēmēju tiesības tiks pilnībā aizsargāts. Es gribētu arī piedāvāt skaidrojumu saviem grozījumiem. Es esmu iesniegus vairākus grozījumus, un es varu tos izskaidrot, pamatot. Vispirms viens kopīgs komentārs brīva pārvietošanās darba ņēmēja mobilitāte ir ļoti pozitīvs, pozitīvs fenomens, un to pasvītroja arī referenta kungs savos ievadvārdos. Bet savos grozījumos es piedāvāju izvērtēt arī negatīvās sekas, ko izraisa darba spēka pārvietošanās. Es piekrītu, ka šobrīd mēs vērtējam tikai esošo situāciju, mums ir jādomā un jāizvērtē arī situācija nākotnē. Un mēs nevaram neņemt vērā to, ka uh, centrālās un austrum Eiropas valstīs šie migrācijas līmeņi ir ārkārtīgi augsti. Mūsu valstu pilsoņi brauc prom uz citām valstīm brīvi, migre, bet eh, viņu galvenā motivācija ir tas, ka pašu dalībvalstīs nav darba vietu, nav nodarbinātības iespēja, tāpēc mums ir jāceļ pilnīgi visi šķēršļi, kas eksistē E, tajās centrālās un austrum Eiropas valstīs nodarbinātībai ir vesela rinda mazu pilsētu un arī ciematu austrum Eiropas un centrālās Eiropas valstīs, kur visa tauta ir atstājusi savu dzīves vietu. Un ja mēs neizvērtēsim arī šāds aspekts, tad šim ziņojumam nebūs tāds pilnīgs ietekmes. Un otrs aspekts, kas arī ir svarīgs, ir tīpaši sociālistu un demokrātu grupai Un šis aspekts ir saistīts ar darba ņēmēju, migrantu, sociālajām un darba tiesībām. Eiropas Savienība ir pieņēmusi vairākus juridiskus aktus, kur mērķis ir nodrošināt vienādas tiesības. Eiropas Savienība caur saviem likumiem cenšas nodrošināt vienādas darba apstākļus, vienādas tiesības visiem darbiniekiem, bet ar likumdošanas aktiem vien nevar panākt arī šo likumu īstenošanu. Tāpēc mums ir jārunā ne tikai par tiesībām, bet arī par, jādomā vairāk par īstenošanas pasākumiem, kādā veidā tas tiek izpildīts. Un gadījumā, ja notiek norma pārkāpums, mums noteikti ir jārunā par sankciju mehānismu. Es esmu priecīga, ka Ungarijāno kungs ir uh, pieņēmis eh, manas ierosinātos grozījumus, eh, kuriem ir šāds raksturs. Tad vēl ir vesela rinda citu grozījumu no manas puses, kas, no manas puses, kas saistās ar darba inspekciju veikto uzraudzību. Es uzskatu, ka ir nepieciešams nodrošināt tādu ciešāku sadarbību, proti pārbaudot, vai darba līgumi saskan ar valstu un Eiropas Savienības likumiem. Tāpēc, manuprāt, ir jāveicina ciešāka sadarbība starp nodarbinātības aģentūrām. Un ir arī vairāk jāinformē darbiniekus par dažādiem jautājumiem. Un vēl. Well, ir jāstiprina sadarbība starp sociālajiem partneriem, jāsadarbojas ar arotbiedrībām. Ja mums neiznāks nodrošināt šādu ciešāku sadarbību, tad eh, šo mm, migrējošo darbinieku tiesības netiks pilnībā ievērotas, un šāds darbs tad nedos savu ārtavu. Uh, mūsu brīvās mobilitātes izpratnē, un arī mēs nesaņemsim pozitīvo no šīs darbinieku pārvietošanās brīvības. Vēl nākamais aspekts ir saistīts ar informācijas direktīvas īstenošanu. Ļoti bieži darbinieku tiesības netiek ievērotas tāpēc, ka darba devējs nevienmēr pareizi informē darbinieku par nacionālo darba likumdošanu attiecīgajā valstī. Tad darbinieks atrodas tādā uh, sliktākā situācijā. Varbūt darba ņēmējs nezina ne valsts valodu, ne arī likumdošanu. Paldies, lūk, mani grozījumi, un es ļoti ceru, ka mēs labi sadarbosimies arī nākotne un varēsim arī šo ziņojumu pieņemt ļoti veiksmīgi. Paldies! Muito obrigada e passava a palavra. Paldies. Tā kā kamēr runātāji. Paldies. Es tikko esmu no iekšē tirgus un patērētāju tiesību komitejas, un tajā komitejā Mišels Baņē iepazīstināja savu jauno um, piedāvāto vienotā tirgus akta galvenajiem punktiem. Un viņš runā arī par sociālo koheziju, par nosūtītām darbiniekiem un par arī par sociālo pamatiesību ievērošanu. Tātad tas nozīmē, ka papildus šajā komitejā viņi ļoti apzinās, ka sociālo lietā un darba ņēmēja tiesību ziņā ir nopietni jautājumi dalībvalstīs, kas ir jāizskata. Un ka es arī šim ar nosūtītiem darbiniekiem, kas ir jāsakārto un jāatrisina, un kas nozīmē, ka ir jāatsā, jāatbalsta pamat sociālās tiesības. Tā ir viena lieta. Šis nu, būs arī nopietns jautājums, kas mums būs jāturpina diskutēt, un tas tieši saistās arī šodienas e, ziņojumu. Tāpēc paldies referentei par sagatavotu ziņojumu. Es vēlētos uzsvērt dažas lietas un dažas grozījumus un pamatot. Un tā kā jūs norādījat vairākas lietas. Es runāju šobrīd zaļo vārdā. Mums vairāk grozījumi, kas izskat jautājumu par uh, pašnodarbinātajiem, nepatiesi, kas uzdodas par tādiem, un arī <clears throat> par darbinieku mobilitāti, kas neatbilst īsti noteikumiem. Tāpēc mums ir jāzvisina šis jautājums labā veidā, kas līdz šim nav īstenots, un tāpēc mēs redzam, ka nerečāt personas tiek eksploatēts. Man ir daudz, daudz piemēri, kurus ir apkopojušas arotbiedrības, kas tās par šādiem gadījumiem viņus tas šokē. Okay. tā ļoti augsta riska grupa, par to mums jādomā, un mums par viņiem jārūpējas. Sešdesmit devītais grozījums runā par piekļuvi sociālajai labklājībai. Un mēs norādām, ka šeit nevis to ierobežojot, kā to ir darījušas dažas dalībvalstis, piemēram, mēs Zinu, ka jūs vēlēties arī, piemēram, apvienotā karalisti, kas līdz pat šai dienai ir noteikusi, ka Austrum Eiropas darbinieki nevar iekļūt sociālajai aizsardzības um, sistēmai pirmo gadu, kamēr viņi strādā apvienotā karalistē. Lūk, šādas politikas, praktiskās rīcība politikas, kuras mēs tiešām apšaubām. 70. 69. grozījums norāda, ka mums ir jāinformē personas par viņu sociālām tiesībām un piekļuvi sociālajiem pabalstiem. 103. grozījums runā par kopīgo atbildību. Un mēs skaidri norādām, ka jums ir jānodrošina skaidri atbildīga, pēcticīga atbildība. Ja jūs vēlaties, lai, piemēram, uh, personas, kas strādā vienā uzņēmumā, bet dažādās Eiropas valstīs, piemēram, jums lielā būv laukumā, jums būs pārstāvēt daudzi uzņēmumi no dažādām Eiropas vietām, un jums ir skaidri jāpasaka, kas par ko atbild. Līdz ar to mēs būsim pārliecināti, ka šīs personas strādā uz labiem nosacījumiem, un viņu vadītāji arī uzņems atbildību par darba noteikumiem un darba aizsardzību. Un es zinu, ka iepriekš jau ir izskanējusi arī vairākās runās, komisija ir uzsvērusi, ka viņi izvērtē šāds lietas, bet tālāk tas nav bijis. Tātad ievērot šāds vienotā tirgus noteikums, Vācija, Norvēģija jau ir šāds sociālās atbildības noteikums ieviesusi, un, un to vajadzētu visai Eiropai ieviest. Tālāk mēs atgriezīsim darba inspekciju 19. grozījumā. Un visbeidzot, par 28. grozījumu un arī 86. grozījumu mēs tātad nenorādām, ka ir reālas problēmas tātad. Varbūt nevis esam precīzi profesi, pie, spējuši, varbūt labi Teorētiski lietas jau ir paredzētas, bet praksē nenotiek. Un mums ir jāuzlabo darba inspekcijas, turpmākais darbs, lai nodrošinātu tiešām darbinieku aizsardzību. Ja viņi netiek nodrošināti un aizsargāti, tad tas ir nepamatot un nepareizi. Tāpēc nevis jāskatās uz teorētiski uz likumdošanu, bet uz reālo piemērošanu. Tāpēc mums nedrīkst arī būt uh, nekāds šķēršļi arī reāli risināt zināmas problēmas, meklēt risinājumus. Ja mēs to nedarām, tad es baidos, ka ksenofobija tikai turpināsies ar vien spēcīgāk kļūs Eiropā. Personas neapmierināts, cilvēki vēlas mm, izstumt ārvalstniekus no savām valstīm, un es to nevēlos. Tāpēc mums jānodrošina, ka mēs nodrošinām uh, darbaņēmēju mobilitāti uz drošiem pamatiem, uz tiesību ievērošanu, kas kalpo par garantiju, un tas ir mūsu mērķis, ko mēs apzīmējam ar cilvēku cieņai atbilstošu mobilitāti. Un es zinu, ka es nedaudz jau izplūstu, bet es tomēr gribētu vēl dažas lietas pateikt. Pēdējā lieta, es arī savā Facebook blogā esmu to ierakstījusi, esmu saņēmusi ziņu no romāņu personas kas arī stāst par savu pieredzi. Tas jauns vīrietis, savas 20 gadu plus vecums. Viņš norāda, ir aptuveni 3 miljoni rumāniešu, kas strādā ārpus Rumānijas Eiropas Savienībā un uzskata, ka lietas nav aktuālas Eiropas parlamentā un medijos. Viņš norāda, ka mans draugs 23 gadus vecs vāca ķiršus un saņēma 1000 eiro un strādā 12 dienas nedēļā, 6 dienas, 6 dienas nedēļā. Uh, un viņš, bija, viņš saņēma samaksu par to, cik daudz viņš saņēma. Un īstenībā rumāņi arī kāvās ar poļiem, kur tad lasīs tos šķiršus. Un tas tikai viens piemērs. Nu, lūk, tas tikai viens piemērs. Un tas mums jāņem vērā. Šāds problēmas saistās ar darbinieku mobilitāti. Tas arī viss. Tā kā mums vēl jāsacina jautājumi par pensiju tiesībām. Un es saņemu daudz e-pasts par šādiem jautājumiem. Tā kā es ceru, ka mēs to visam atspoguļot izņemā. Paldies, tālāk, koferate kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlos pateikties rep referendam. Um, par iezīmēto ietvaru. Katrā ziņā atbalstu šo vispārējo um, ietvaru un uzskatu, ka tas tiešām tā atkalpo kā labs starp punkts. Un galu galā Eiropā mēs tieši cīnāmies un atdarbņēmē tiesības ir viens no Eiropas centrālajiem jautājumiem un brīva persona pārvietošanās darbinieku kustība ir viens no pamatbrīvībām, un tas prasa, lai tiks saskārtots arī darba attiecības. Un mums jāpanāk, ka mēs ievaram 2020. gadam noteiktos mērķus. Kolēģi, kas runā par demografijas materiāliem, mm, mm, lietām, es no savas puses vēlētos arī uzsvērt, ka tas tiešām ir jāatzīst lietas un nosacījumi atšķiras, ļoti darba apstākļi atšķiras dažādās Eiropas valstīs. Un atšķiras arī dzīves, dzīves līmenis un labklājības līmenis. Un tādēļ mums jāpanāk, ka šis ziņojums ir labs, līdzsvarots, un es gribētu no savas puses iesniegt divus grozījumus daļēji arī kolēģi par šīm lietām runāja. Ir skaidrs, ka mums ir jāceļ dažādi veidi barjeras, kas šobrīd rada diskrimināciju. Dažas lietas, piemēram, nevienlīdzīgs atalgojums par vienu un to pašu darbu ir nopietns pārkāpums. Un cits jautājums ir par darbņēmēju tiesībām un dažādu veidu atalgojumu. Un, lūk, tas arī ir viens no Eiropas Savienības pamatpilāriem. Darbs un darba tiesības un darba atalgojums ir ciešākā, vistiešākās darba ņemēja tiesības, un tās reizē arī pilsoņu tiesības. Un tāpēc tas vajadzētu saskaņot un vienoties par atalgojumu visā Eiropas Savienībā. Nu, jūs nevarat nošķirt darba ņēmēju no Eiropas pilsoņa. Personas, kas, protams, darbojas darba tirgu, un vienlaikus ir Eiropas iedzīvotāji, kas arī vienkārši dzīvo savu dzīvi savā rezidents valstī. Un šīs situācijas ir dažādas referents, protams, apzinās, ka mums ir jāņem vērā atšķirīgi aspekti. Tad dzīves mm, līmenis atšķiras, un tas arī ir jāņem vērā šajā ziņojumā. Tāpat jums arī jāņem vērā dažādie pensionēšanās vecumi un dažādās labklājības sistēmas nodrošinātie pabalsti Eiropas Savienībā. Ja mēs gribam visu to saskaņot, tad mums tomēr jāpanāk, kā visā Eiropā ir līdzsvarot labklājības apstākļi. Un ir jānodrošina, ka personas var arī pārnest savus uzkrātos uh, sociālos uh, iemaksas arī uz valsti, kur viņi tālāk pārceļas un strādā tur. Mm, jo vairāk ir negatīva pieredze. Personas, kas ierodas Eiropas Savienībā un sākotnēji um, maina savu dzīves vietu, tad bieži vien viņi zaudē savus uh, pensijas un uh, uzkrājumus. Tas nozīmē, ka viņi vienkārši arī nebrauks prom no Eiropas un viņus tā kā būs piespied, kā tas piest uzturēties Eiropā, lai varētu izmantot visus uzkrātos sociālos labumus. Pretējā gadījumā viņi to zaudē. Mums būtu tas jāmaina un jānodrošina, ka personas vienmēr var pārnest savus arī uzkrājumus sociālā jomā. paredzamās sankcijas. Nu, mēs varam tās izvērtēt, bet, nu, tas ir skaidri viss jādara. Arī domājot par atturošajām pasākumiem. Katrā ziņā jāmēģina stimulēt darbinieku pieņēmama uzvedība un drīzāk jāpiedāvā stimuli, nevis sankcijas. Jo jūs nevarat tikai visu laiku paredzēt sodus, neievērojot sistēmas, uh, Mums jāparedz arī stimuli tiem, kas to ievēro, kas dod pozitīvu ieguldījumu visiem darbņēmējiem, arī tajā sistēmā, kur viņi darbojas. Paldies! Kornelisen kundze, lūdzu. Ja, paldies! es runātu par piemēroto jautājumu jo mani kolēģi jau par to runāja. Nu, ko mēs ar to domājam šo rights-based question? Nu, Eiropas Savienība nav tikai ekonomikas savienība, tā ir Eiropas arī cilvēku savienība. Un brīva persona kustība, brīva darba ņēmēja kustība ir pamatbrīvība, kuru nedrīkst ierobežot. Un vienīgais ierobežojums ir piespēj, pieļaujams tikai tad, ja tas ir absolūti nepieciešams. Tas vienlaiks arī nozīmē, ka ir jānodrošina vienāds spēles noteikumi Eiropas Savienībā. Nevar pieļaut, ka dalībās saciņas savstarpēji sociālo tiesību ziņā darbaņēmējiem. Mēs zinām, ka vienotajā tirgu ir dažādas iespējas dalībvalstīm savstarpēji sacensties. mēģinot piesaistīt dažādas uzņēmumus. Bet mums vienlaikus ir jāpanāk, ka tas nenozīmē sociālo tiesību ziņā notiek šāda konkurence. Vēlos uzsvērt, cik nozīmīgi ir iekļaut atsevišķas atsauces uz šiem pārējais pasākumiem. Es domāju, ka viņi ir sevi e, mm, izgāzušies, viņi nav attaisnojuši un dažās dalībvalstīs tas ir noveduši pie briesmīgām situācijām, kad vienkārši darba ņēmēji tiek nenormāli eksploatēti, varētu runāt par vērtību. 1. maijā visām valstīm, kas iestājas 2004. gadā, šis pārējais periods būs beidzies, visi pasākumi būs jāceļ, bet Rumānija un Bulgārija tie paliks spēkā. Un mana pati dalībvalsts ar, ar lielu kaunu, manuprāt, paziņo šonadēļ, ka viņi vēl pastiprinās šīs barjeras ar iepratiem rumāņiem un bulgāriem. Rumāņu zemiņu lasītāji, kas jau piecus gadus lasa zemenes Nīderlandē, tagad vairs to nevarēs darīt. Tas valdības dēļ, lēmumu dēļ vairs nav iespējams. Es droši vien tāpēc arī ier, ierosināšu uh, grozījumu plenārsesijā, lai šo jautājumu speciālisti celtu. Cits jautājums. Kro Horvātijas iespējamā pievienošanās, tas arī būs mūsu nākamā gada darbkārtībā. Esmu diezgan pārliecināta, ka vairākas dalībvalstis, ieskaitot Nīderlandi, atkal centīsies mm, savu iekšējo dažādo iemeslu dēļ populistiski arī piedāvās pārējais ierobežojums Horvātijas darbiniekiem. Un tas būs pilnīgi smieklīgi, tas ir pilnīgi bezjēdzīgi. Pirmkā, pirmā vietā, un turklāt um, Horvātija ir tikai 3 miljonu iedzīvotāji. Tā ir relatīvi bagāta valsts, salīdzinot ar citām valstīm, kas jau ir iestājušās iepriekš. Tas būtu ārkārtīgi dīvaini. Un tāpēc mums jau vajadzētu paredzēt, ka mēs nosodām šādu iespējamo lēmumu, un mēs pieprasīsim padomēji šādas ierobežums neieviest. Tālāk vienzimumā laulību atzīšana. Tas ir vienmēr norādīts kā subsidārs jautājums, bet, manuprāt, tas ir zināms pārpratums. Tas nenozīmē, ka visām dalībvalstīm tagad ir jāievieš uh, vienzimumu laulības. Nu, tas būtu izcili, bet tas, protams, katrā ziņā ir subsidaritāts jautājums. Tas vienkārši nozīmē, ka citām valstīm ir jāatzīst citās valstīs noslēgtās vienzimumu partnerības. Tātad, ja Nīderlandes lesbiešu pāris vēlas izmantot arī e, brīvību kā darbinieku kustību, tad viņu partnerība ir jāatzīst arī citās dalībvalstīs. Lai gan pašā dalībvalstī šāds partnerība atzīšana nenotiek. Tāpēc mēs arī aicinām, lai dalībvalstis atzīst uh, Eiropas Savienības pilsoņu diskrimināciju nu, atkal Nīderlandē ir labs, slikts piemērs attiecībās Bulgārijas, Rumānijas un Polijas. Nu, vienalga viņi visu saukt par poļiem parasti, vienalga kādas tautības viņi būtu, un viņus nemitīgi diskriminē. Tur ir bez eh, slikti stereotipi, un eh, viņu vārdi vien jau viss, ka izraisa saštumu. Un šis jautājums nekādā ziņā nav risināts Eiropas Savienībā. Tas pēc mēs iesniedzam šo 78. grozījumu. Ceru, ka citi atbalstīs. Paldies. Obrigada, senhora deputada. E agora, para terminar. Paldies. Harkins eh, kundze vēl gribēja izteikties. Paldies, un es atvainojos referentam par to, ka nebija telpā, kad uh, referents prezentēja savu ziņojumu, jo man bija jābūt lūgumrakstu komitejā tāpat laikā, un uh, tur bija arī jārūpēs par pilsoņu tiesībām, tāpēc es atvainojos un pateicos referentam par uh, šo ziņojumu. Man ir pāris komentāri un daži jautājumi. Es uh, piekrītu zaļajiem un viņu komentāriem par uh, cienīgu mobilitāti un tāpat kā cilvēku cienīgu darbu. Es domāju, ka tas būtu labs termins. Tāpat uh, viņi uh, runā arī par sociālo uh, dempingu, ksenofobiju un tam līdzīgām lietām mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Un es domāju, ka daži no šiem grozījumiem varētu būt tīri noderīgi. Zināmā mērā mani mulsina mana kolēģa teiktais par uh, uh viendzimumu laulību atzīšanu un tām valstīm, kuras neatzīst viendzimumu laulības. Tas nozīmē, ka uh, tiktu dotas tiesības vienzimumam mm, pāriem. Tātad piešķirt tiesības vienzimumu pāriem savā valstī, kaut gan šādas tiesības savas valsts pilsoņiem netiek nodrošinātas. Tātad vai tur neveidojas paradoks? Bet eh, zaļo grozījums, eh, manuprāt, bija par eh, vienzimumu laulībām vai partneru attiecībām partnerību, un tas, manuprāt, dod zināmas manevrēšanas iespējas dalībvalstīm, bet jebkurā gadījumā neesmu simtprocentīgi eksperta, bet es domāju, ka varētu rasties tiesības eh, paredzot eh, citu dalībvalstu pilsoņiem tādas tiesības, kādas savā valstī netiek nodrošināts. Vēl pāris citu komentāru. Es un uh, sava, mana kolēģa Jovina esam iesniegušas grozījums par uh, kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu un par to, cik tas ir svarīgi, kā tas ietekmē mobilitāti. Ceru, ka referents varēs to ņemt vērā. Runājot par pārējais pasākumiem, arī tie tai tika pārunāti. Ir vairāk grozījumi, kas vērsti uz to, lai svītrotu Eh, to, ka mobīlie strādājošie no vienām dalību valstīm var pozitīvi ietekmēt citas dalību valsts. Es neatbilstu šādu svītrošanu. Un uh, Es zinu, ka ir valsts, kuras nav uzlikuši nekādas pārējais pasākums un ir neparedz tādas uzlikt, un tāpēc es uzskatu runāt par šiem pārējais pasākumiem. Ja dalību valstīm ir iemesli uh, tādus uzlikt, un ja šīs tos iemeslus var pamatot, tad tos nevajadzētu nosodīt. tas varbūt neatbilst uh, personu brīvas kustības pamatprincipiem un garam, bet es domāju, ka vajadzētu aicināt dalību valsts un nevis uzspiest obligātu prasību attiecībā uz šiem pārējais pasākumiem, bet es nedomāju, ka mums to vajadzētu vispārīgi nosodīt. Un tāpat nedomāju, ka vajadzētu svītrot atsaucas uz to, ka tās dalība valsts, kuras neuzlika pārējais uh, pasākums, ka tas nav radījis negatīvas sekas. Es domāju, ka arī to nevajadzētu tādā veidā formulēt. Vēl pāris ātri komentāri. Runājot par tiesībām, 26. grozījumā es iedziļinājos, to iesnieguši zaļie, un tur ir runāts par, eh, par pamata brīvību, brīvu kustību. Un tur norādīts, ka ir jānodrošina uz tiesībām balstīta brīva kustība Eiropas Savienībā, bet te jābūt uzmanīgiem, jo mēs nerunājam šeit par brīvu uh, personu kustību, bet arī par pakalpojumiem un precēm, un ja mēs attiecinam šo uz tiesībām balstītu pieeju tikai uz uh, strādājošo kustību, tad var rasties tāda situācija, ka tāds pats pamats tiks prasīts arī pakalpojumu un preču kustībai. Uh, Ja mēs aplūkojam uh, gadījumus, lietas, kas ir izskatītas kopienu tiesā, piemēram, Laval gadījums, uh, kur bija spriedze un strīds starp uh, strādājošie brīvu kustību no vienas puses un tiesībām uz streiku un citas lietas. Tātad, ja viens elements ir balstīts uz zināmām tiesībām, tad tā teikt nav nodrošināta vienlīdzība tiesību, tiesu priekšā. Un, uh, Eh, šīs eh, strādājušo tiesības, eh, interesanti, kāds būtu ietekmējis Lavela gadījumu šajā gadījumā. Katrā gadījumā arī atkal neesmu simtprocentīgi eksperti, vienkārši paceļ šo jautājumu. Es domāju, ka šis jautājums ir uzmanīgi jāpārdomā. Visbeidzot, domāju, ka ir vēl viens labs grozījums, kur tiek prasīts komisijai izstrādāt uh, rādītājus rādītā izvērtējuma attiecībā uz tiem strādājošiem, kuri vēlas strādāt citās valstīs, un es domāju, ka tas varētu būt ļoti noderīgi dalību valstīm un tiem uh, uh pilsoņiem, kas vēlas pārvietoties no vienas valsts uz citu. Es nesaprotu galīgi un nemaz 53. grozījumu, tur ir runa par sociālām problēmām, ko rada paplašināšanās. Es nesaprotu vispār šī grozījuma jēgu un nevar, domāt, ne, nevar saprast, kas to domāts. Tas, manuprāt, nevēl. Uh, Es atbalstu grozījumus, arī mūsu grozījumu 95, kur ir runa par lūgumu komisijai publicēt uh, šo pozitīvo secinājumus no darba tirgus mobilitātes un uh, informēt Eiropas Savienības pilsoņus par pozitīvo ietekmi, jo tāpat kā kolēģi um, no zaļo grupas uh, teica, pārāk bieži tiek runāts par negatīvo ietekmi vai arī par tā teikt iedomāto uh, pieņemto negatīvo ietekmi, kas eh, noved pie dažādām problēmām un ksenofobijas, eh, bet vēlreiz pateicos eh, referentam par veikto darbu. Paldies! Obrigada. Paldies Harkins kundzei. Es gribētu sveikt dažus žurnālistus no Spānijas viena reģioniem, no, viena no reģioniem. Jūs esat tuvi kaimiņu man, es nāku no Portugāles. Sterks kungs bija viņus uzaicinājis. Tātad, jā, es gribēju šo žurnālistu sveikt zālē. Thank you, Mrs. Chair. I just want to... Uh, Sajers kundzei, es aizkundzei vārds, jā, paldies. Es tikai gribēju izteikties par Hārkins kundze teikto par šīm viendzimumu laulībām un tiesībām. Eiropas Savienībā ir 14 valstis, ja atceros, eh, kuras ir atzinušas partnerības likumu, un 4 vai 5 valstis, kuras atzīst uh, dzimumu neitrālu laulību likumu, un ir uh, trīs valsts, kurās vispār nav nekāda likumdošana vienzimuma pāriem. Šis grozījums iespējams paredz vienlīdzīgu attieksmi, bet tāpat laikā es domāju, tas radīs daudz nevienlīdzīgāku attieksmi. Un tie pāri, kas nāk no valstīm, kur ir šāda veida likuma un regulējums, kā viņi varētu saņemt visu sociālo drošību un labums valstī, kurā netiek eh, regulētas eh, šādas attiecības un netiek dotas šādas tiesības, tad, manuprāt, tas tiešām ir subsidiartāts jautājums. Un Es pilnībā atbalstu Tautas partijas līniju šai jautājumā. Paldies! Então, eh, acabamos. Paldies ar priekšsēdētāju, līdz ar to mēs noslēdzam diskusijas. Mēs esam izskatījuši Eh, dažādus jautājumus un viedokļus šajā jautājumā, īpaši par laulībām. Bet, protams, ir daudz ļoti dažādi interesanti aspekti šajā eh, jautājumā darba ņēmēja pārvietošanās brīvībās un tiesībās. Uh, sociālais dempings, kur nepieciešams pārtraukt, ir daudz labi grozījumu un jautājumu un ierosinājumu. Es nezinu, vai referents varbūt vēlas kaut ko vēl teikt, lai noslēgtu debatas, vai arī jūs apmierināja šī debašu gaita. Paldies priekšsādātāji, saka referents. Es pateicos par komentāriem, kas ir ļoti labi bijuši šajās debatēs. Es gribētu tikai uh, izklāstīt vienu principu, kas attiecas praktiski uz visiem, kas izteicās. Šis ziņojums ir par mobilitāti. Šī ziņojuma tēma ir mobilitāte, un darba ņēmēja pārvietošanās uh, brīvība tik tiešām ir Eiropas mēroga problēma. Kāpēc? Tāpēc, ka ir barjeras joprojām. Uh, Un tas, manuprāt, ir skandalozi. Un uh, zaļo grupas kolēģi, kuri runāja par rumāņu pieredzi Nīderlandē, te nav runa tikai par rumāņiem. Tas ir problēmas uh, pamats. Tas mums ir jārisina. Pastāv risks, ka mēs šajā ziņojumā centīsimies iestrādāt jautājumus un procedūras, kas neiedaras šīs problēmas lokā. Mums ir jārisina tas, kas ir tieši jārisina. Pretējā gadījumā pastāv risks, ka mēs šo ziņojumu padarīsim, un es baidos, ka tas nebūs iespējams, ka mēs to padarīsim par sociālās labklājības eh, darba doktrīnu. Vai arī centīsimies mm, piesavināties citu kolēģu darba jomas, eh, pensiju jomu. Eh, gribu pavisam īsi izteikties par eh, izteiktiem komentāriem, varbūt neatbildēšu katram personīgi, bet tātad pa vienam. Brinkevičūtas kundze ļoti pareizi no paša sākuma uzsvēra, kāda ir šī ziņojuma problemātika. Tātad, ka visi šķēršļi ir jālikvidē. Uh, Viņa arī runāja par negatīvo ietekmi. Kāda ir darba spēka migrācijai pašu mājas valstīs, un es pilnībā piekrītu šim viedoklim. Um, valsts iekšienē pārvietotas ģimenes, Eiro, Austrum Eiropa ir pilna ar uh, ģimenes drāmām, un ar katru dienu šādu gadījumu skaits pieauga. Struinen kundzes runāja par problēmu, kas šķiet ir saistīta ar šo ziņojumu, bet neesmu pārliecināts, ka tā tas ir par darbā norīkotajiem uh, strādājošiem. Es domāju, ka tas ir atsevišķs jautājums, un tas nav iekļauts šajā ziņojumā. Bez tam būs Eiropas komisijas paziņojums par darbā norīkotajiem strādājošiem. Tas būs septembrī. Tātad mēs nekādā veidā nevaram šo jautājumu izskatīt pirms komisijas paziņojuma. Koferatīkungs, pilnībā piekrītu jums, darba un dzīves apstākļi nav ignorējami, nav svarīgi. Uh, ja cilvēks dodas strādāt un dzīvot uz kādu citu valstu, tad jānodrošina viņam piedienīgi apstākļi. Par pensijām es nevaru piekrist pensiju jautājumu. Tas ir pārāk sarežģīts, un mēs nevaram to šeit atrisināt. Mēs viņu varbūt varam minēt, bet uh, neatrisināt. Pateicos arī Kornelisens kundzei, domāju, ka uh, šī uz tiesībām balstītā problēma. To, šo jautājumu, man liekas, Harkins kundze labi paskaidroja. Ja mēs uzstājam uz šādu pieeju, tad mēs uh, paši sevi iedzenam tādā juridiskā labirintā. Jo šī pozīcija ir pretrunīga no juridiskā viedokļa. Es esmu pateicīgs par uh, minēto jautājumu par Nīderlandes valdību, par brīdinājumu, ka tā taisās ierobežot uh, rumāņu klātbūtni Nīderlandes darba tirgu un, ret, un uh, Horvātija. Kā es saprotu, kā mēs visi zinām, būs nākošā Eiropas Savienības dalībvalsts, un tik tiešām būtu uh, smieklīgi atgriezties atkal pie šī paša jautājuma, tad, kad Horvātija iestāsies Eiropas Savienībā. Un noslēgumā Gribu pateikties Harkins kundzei pār viņas piezīmēm. Gribētu īpaši izcelt viņas pēdējo izteikumu par to, ka ir nepieciešams, lai Eiropas komisija publicē datus. Faktiskā, tā tad ir runa par faktisko statistisko realitāti. Galvenokārt uh, Austrum Eiropas uh, darba spēkam par darba spēku pre, eh, klātbūtni Rietuma Eiropā. Dati faktiski jau ir. Dati tika publicēti, bet tos ir nepieciešams publicēt, varbūt pārformulēt tā, lai šos datus varētu saprast vieglāk, jo dati ir, dati pastāv. Neskatoties uz preses izplatīto mītu, kur, eh, kur tiek apgalvots, ka Anglijā vai Portugālē vai vienalga, kur strādā mm, nabadzīgie, eh, ka strādā Eiropas, citu Eiropas valsts darba spēks, un tas ir kaitējoši ekonomikai. Apvienotajā karalistē, ja nemaldos, ārvalstu strādājošie uh, saražo 1% no valsts IKP, ja nemaldos. Un arī īrijas piemērs, ko Harkins kundze minēja, manuprāt, ir ļoti labs piemērs. Īrija uzņēmās ļoti lielu izaicinājumu, neuz, neuzliekot barjeras uh, ārvalstu strādājošiem, un viss šis īrijas eksperiments, ja tā to var saukt, uh, bija ļoti veiksmīgs. Paldies! Muito obrigada. Uh, e assim eh, chegamos ao fim. Līdz ar to mēs esam noslēguši šīs diskusijas. Man vēl ir eh, pāris paziņojumi. Nākošā sanāksme 24. un 25. maijā. Eh, uz to laiku, cik es saprotu, mums jau būs izstrādāti kompromisa grozījumi un mēs pieņemsim uh, ziņojumu sanāksmi 15. 6, 16. jūnijā. Tātad eh, tāds ir pašreizies laika grafiks attiecībā uz turpmāko darbu. Es pieņemu, ka tas ir viss. Mēs esam izsmēluši šī vakar darba kārtību un mēs varam noslēgt sanāksmi. Rīt atsāksim darbu pulksten deviņos. Un ķersimies pie balsošanas. Tāpēc pateicos visiem, kas bija klāt šīs dienas sēdē, un priekšsēdētāji pateicis arī tūkiem.